diskusijām. Tagad ķeramies pie darba kārtības punkta, kas ir pats pirmais šajā mm, dienā, un tā ir uh, eh, Eiropadoms sagatavošana 19. un 20. decembrī. Liškevičs kungs padoms vārdā. Morning, uh, Mr. President. Labrīt, priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Komisijas priekšsēdētāji, vietniekungs. kungs. Un nākamā nedēļā notiks Eiropadomas sanāksme. Tur ir ļoti piesātināta darba kārtība, ir vesela rinda jautājumu, sākot no aizsardzības līdz ekonomiskajai un monetārai savienībai, ekonomiskās un sociālās politikas aspekti. Es sākšu ar aizsardzību. Nākamās nedēļas debatē par eh, kopējo drošības un aizsardzības politiku. Mēs uzskatām, eh, ka šis ir ļoti pareizs laiks par to spriest četri gadi pēc Lisbonas līguma spēkā stāšanās, un šī diskusija notiek uz, um, zinām, vilšanās fona par Eiropas vērtību. Neraugoties uz lielsko iespēju Eiropas pievienoto vērtību, parād, parādīt to ir iespējams arī norādīt uz to, kas būtu, ja Eiropas nebūtu. Tāpēc es domāju, ka šis jautājums ir ārkārtīgi aktuāls arī šim parlamentam kopā ar <clears throat> nacionāliem parlamentiem. Visi mēs dodam savu ieguldījumu Eiropadoms sanāksmei aizsardzības budžeti samazinās un mūsu fragmentētā Eiropas aizsardzības rūpniecība cīnās uh, un cenšas saglabāt savu konkurētspēju. Ja dalība valstis būtu harmonizējušas savus spēju aspektus, tad tās būtu varējušas efektīvāk izmantot esošos resursus. Un ja dalība valstis varētu um, piekrist uh, šai kopīgai pieejai, izmant, kā izmantot un lietot um, līdzekļus un aktīvus, tad noteikti kopā būtu daudz lielāka kapacitāte un militārā spēja nekā katrai valstī atsevišķi e, šī te, kaut vai degvielas papildināšana gaisā air to air refueling ir īpaši tāds spēcīgs piemērs. Neviena valsts pats saviem spēkiem atsevišķi nevar uzturēt tādu degvielas uzpildus floti gaisa. Bet eh, kopā ar mūsu partneriem un tīpaši ar eh, NATO mēs varam palielināt savu militāro spēju, samazināt izmaksas un varam būt arī efektīvāki. To pašu var teikt eh, arī par Eiropas aizsardzības industriju. Mūsu tehnoloģiskā un industriālā bāze ir fragmentēta, un ja Eiropa vēlas saglabāt um, drošas piegādes un autonomu ražošanu, un tas ir arī ļoti nepieciešams Eiropas līmenī. Tas arī uh, stiprinātu uh, konkurētspēju un darbietu ražīšanu aizsardzības sektorā un inovācijas šai sektorā. Valstu un valdību vadītāji izskatīs arī plašāk politisko ainu kā Eiropas Savienība varētu visaptvarošā veidā, kā varētu risināt jaunus drošības draudus, tīpaši jūras draudus un kiberuzbrukuma draudus. Kādā veidā Eiropa var nodrošināt stabilu pieeja drošības jautājumu risināšanā kopā ar galveniem partneriem. Nākamajā Eiropadomē tiks identificēts prioritārās rīcības trijās asīs. Vispirms lai uzlabotu efektivitāti un mūsu kopīgās drošības aizsardzības politikas ietekmi un efektivitāti. Lai mēs uh, varētu saskanīgā veidā izmantot gan politikas, gan rīks, uh, sākot no, pol, no finansējuma, tirzniecības, uh, arī tieslietu aspekti, ieskatot visus pārējos aspektus, kā varētu visu to kopā izmantot, lai stiprinātu <clears throat> mūsu aizsardzības spēju. Es jau pieminēju, ka sadarbības ar dalībvalstīm ir uh, svarīgs moments. Tas ir nepieciešams, lai būtu progress, lai uh, varētu uzlabot militāro spēju, harmonizētu prasības, uh, koordinētu aizsardzības plānošanu, militārās spējas attīstības vajadzības, lai varētu strādāt kopā ar galvenajiem partneriem un organizācijām, piemēram, ar NATO. Un visbeidzot, uh, lai stiprinātu mūsu aizsardzības industriju, ir nepieciešams uzlabot sinerģijas starp civilo un militāro uh, sektoru. Tādā veidā mēs varam samazināt izmaksas, mēs varētu arī attīstīt aizsardzības standartus rūpniecības certifikācijas procedūras. Un to mēs varētu darīt, neduplējot eksistējušās sistēmas. Tādā veidā arī MVU būtu uh, lielāka iespēja piedalīties, jo tieši šie uzņēmumi ir galvenais virzītājs spēks šajos tirgos. Godājumais priekšsēdētāji, deputāti, e, šobrīd mēs redzam, kā atvasaļojas ekonomika, bet e, bezdarba rādītāji pieaug un mēs nevaram apmierināties ar sasniegto, ir nepieciešami tālāki centieni un valdībām ir jābūt reformu pamatā, lai konsolidētu sasniegums. Nākamā nedēļā Eiropas padome runās par ekonomisko un monetāro savienību. Atkal izvērtēs ekonomisko situāciju dalībvalstīs Eiropas zonā, Eirozonā pamatojoties uz komisijas publicēto gada izaugsmes ziņojumu turpināsies darbs arī, lai stiprinātu ekonomisko politiku koordināciju. Ļaujiet man izgaismot atsevišķus punktus. Zināsiet, ka pēdējos gados Eiropas ekonomiskais ietvars, pārvaldības ietvars tika stiprināts ar šī parlamenta atbalstu. Eiropas semestra process, kas ir tikko iekļāvs arī 2014. gadu. Eh, tas ietver arī ekonomiskās pārvaldības un ekonomiskās pārvaldības saskanības izvērtējumu. Bet ir nepieciešams labāk koordinēt ekonomiskās politikas, ko realizē dalībvalsts, tīpaši eh, Eirozona. <clears throat> Ir jāpalielina eh, dalību valstu apņemšanās līmenis, īstenojot specifiskās rekomendācijas, lai uzlabotu konkurētspēju un veicinātu izaugsmi. Tāpēc arī decembra Eiropa padome valstis runās tieši par šiem jautājumiem. Un runās arī par asociāciju un solidaritātes mehānismu, par praktiskiem pasākumiem, kas ir saistīti ar solidaritātes mehānismu. Tam visam vajadzētu būt reformu procesa pamatā. Mūsu mērķis ir uzlabot efektivitāti, demokrātisko leģitimitāti un atbildīgumu kontrakts saistības eh, pamatosies uz eksistējušām procedūrām, un nākamajā nedēļā Eiropā domē tiks lemts par principiem, kas būs šo pasākumu pamatā. Eh, vai nu ekonomiskās reformas ir dalība valstu interesēs, un monetāros ieguvums dažkārt ir ļoti grūti novērtēt uzreiz. Ir jādomā par ekonomiskām politiskām izmaksām, un tāpēc eh, kontrakta saistības būtu jāsaist ar finansiālajām iespējām solidaritātes eh, ietvarā. Un tāpēc ir jānosaka eh, galvenie stūrakmeņi, izstrādājot finanšu atbalsta instruments. Eiropadoma plāno, ir plānots, ka Eiropadomē tiks lemts gan par kontrakta saistībām, gan par solidaritātes mehānismiem. Un eh, visbeidzot par šo punktu gribētu runāt arī, gribētu pieminēt arī mm, par sociālo dimensiju un banku savienības pabeigšanu. Eh, Eiropas monetārā savienības sociālā dimensija, tātad eh, Eiropa padome ir plānots atbalstīt vērtējumu tabulas vai scoreboard izmantošanu, sociālo indikātoru izmantošanu. Šeit mērķis ir iekļaut šo rezultātu tabulu 2014. gada Eiropas semestri ietvarā valdības ciklā. Tomēr sociālo indikātoru analīzē nevajadzētu ietekmēt eh, makroekonomiskā līdzsvara izvērtēšanas procedūru, jo mums ir ekonomiskā līdzsvara trūkums dažkārt. Ļoti svarīgi ir izvērtēt šo disbalansu tieši, kad mēs vērtējam Eiropas un Monetāro Savienību. Un tad, kad kad mēs runājam par Eiropas banku sistēmas savienības pabeigšanu. Tas ir augstākā prioritāte, lai mēs varētu novērst arī krīžu notikums nākotnē. Mums ir vienotais uzraudzības mehānisms, un šai sakarā ir nepieciešams pabeigt darbu pie Banku Savienības arhitektūras veidošanas. Šeit es gribētu atsaukties uz banku direktīvām, kur mēs esam panākuši gandrīz vai esam panākuši galējo vienošanos. Uh, Lietuvas prezidentūra cītīgi strādā, lai mēs varētu atrisināt arī vienotā strīda risināšanas mehānismu jautājumu līdz gada beigām. Vakar, ka droši vien zināsiet, tika diskutēts par šo jautājumu, un mēs darījām visu, ko varējām, lai šis jautājums tiktu atrisināts līdz šā gada beigām. Es zinu, ka Jūs eh, arī uzskatāt, ka šis fails ir ārkārtīgi svarīgs, ka mums ir nepieciešams panākt eh, risinājumu līdz esošā likumdošanas cikla beigām. Eiropadome vērtēs progresu, izaugsmes un eh, darba vietu nolīgumu izvērtēšanā Mums ir īpaši interesē pirmā un otrā asvienotā tirgus perspektīvā, jauniešu bezdarbs un arī finansēšana esošajā ekonomiskajā ciklā. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi un tas ir nepieciešams atrisināt, lai atgrieztu pie izaugsmas tempus un arī migrācijas jautājums vidusjūrā būs uzmanības centrā pēc Lampedūzas notikumiem. Lai nebūtu šādi traģiski notikumi, kā Lampedūzā, mēs vēlamies identificēt prioritārās rīcības, lai varētu efektīvāk izmantot Eiropas politikas un rīkus īstermiņā, un tika arī lemts risināt šos migrācijas jautājumus ilgtermiņa perspektīvā nākamgad jūnija, tad, kad mēs runāsim par um, drošības un tieslietu telpas jautājumiem. Būs, nu, arī nākamnedēļ runāts par grupas izveidi tieslietu joma. Un vēl Eiropa padome izskatīs paplašināšanās jautājums. Parasti, kā ierasts decembrī, tas notiek, un mēs arī apstiprināsim energopadomes ziņojumus par energotirgus izveidi, un arī runāsim par Eiropas Savienības enerģetikas ārējo dimensiju. Tātad par visu šo ir rakstīti ziņojumi. Šo ziņojumu mērķis ir izvērtēt situāciju un uzturēt arī konkurētspēju un piegāžu stabilitāti. Priekšsēdētāji godājumie deputāti decembra e- Eiropadome. Tālāk uh, runās arī par izaugsmu konsultāciju, darbietu radīšanu, konkurētspējas uzlabošanu. Un mēs sagaidām konstruktīvu diskusiju, mēs sagaidām sanāksmi, kur būs rezultāts, kas parādīs, ka tiešām Eiropa var izdarīt kaut ko tādu, lai mainītu lietu gaitu. Uh, Paldies uh, ministra kungam, tagad došu vārdu Šefčoviču kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti, priekšsēdētājs Barozo pats gribētu būt šeit, ņemot vērā, ka e, tā ir ārkārtīgi svarīga diskusija, taču viņš nolēma, ka piedalīsies memoriālajā ceremonijā par godu Nelsonam Mandela, un tāpēc man ir tas gods būt e, šobrīd klāt un sniegt komisijas vērtējumu attiecībā uz e, drīz gaidāmo Eiropadomu sanāksmi. Mēs visu laiku esam runājuši par vienu un to pašu. Šobrīd ir nepieciešama nopietni e, pūliņi fiskālajā konsolidācijā, finanšu tirgu stabilizācijā un solidaritātes mehānismu izmantošanā, un Eiropas Savienībā mēs esam to darījuši. Mūsu mērķis ir turpināt šos centienus, un tad gal galā varēsim pārvarēt visas krīzes sekas. Jūs varat redzēt, ka daudzas lietas jau darbojas, jau tagad var saskatīt rezultāts, ekonomikas rādītāji jau ir uzlabojušies. Un situācija visās valstīs, kas piedalās šajā programmā, eh, situācija ir kļuvusi labāka, un tas attiecas, piemēram, uz īriju, kas varēja atkāpties no palīdzības programmas, un tas ir lielisks signāls īrijas pilsoņiem, bet arī citu valstu pilsoņiem visā Eiropā. Un, protams, tas ir signāls arī starptautiskajiem tirgiem un starptautiskajiem aizdevējiem. Īrija cenšas šobrīd atmaksāt aizņemto summu, uh, Un tas skaidri parādā, ka īrijas tauta ir noskaņota rīkoties saskaņā ar e, līguma noteikumiem. Īrijas piemērs skaidri parāda, ka palīdzot visai Eiropai izmantot solidaritātes mehānismus ir iespējams atkopties no krīzes. Manuprāt, tas visiem mums ir e, labs paraugs tam, kādu progresu var panākt. Komisija ir pārliecināta, ka īrijas e, nopietnais pieliktais darbs Un eh, arī citu valstu darbs ir ļoti vērtīgs. Piemēram, tas, ka Latvija jau ar nākamo mēnesi kļūs par Eirozonas valsti, šis arī ir lielisks sasniegums, un eh, arī tas parāda, ka mēs tiekam galā ar krīzu. Arī citu iemeslu dēļ Latvijas iestāšanās Eirozonā būs eh, labs piemērs. Tā mums būtu iespēja panākt mērķus, kas ir iekļauti daudz gadu finanšu plānā, un Tā būs arī iespēja veicināt vienotā uzraudzības mehānismu banku sektorā izveidi. Mēs esam runājuši par ekonomisku pārvaldību un esmu ļoti gandarīts par to, kā Eiropas semestris un it īpaši nacionālo budžetu koordinēšanas mehānisms šobrīd attīstās. Mums ir jābūt uh, Protams, uzdevuma augstumos ir jāsaprot, ka nevaram paļauties uz to, ka tikai dažviet notiek atkopšanās, jo projām daudzām ģimenēm ir jācieš no bezdarba, no samazinātiem ienākumiem. Tāpēc nevaram teikt, ka viss jau ir kārtībā un darbu pamatīsim pusratā. Tā mēs nevaram darīt. Un par to visu mēs runāsim nākamnedēļ, kad būs uh, Eiropadomas sanāksme. Mums ir jāturpina šie labie darbi. Mēs varam panākt to, lai 2014. gads būtu kārtējais gads mūsu attīstībā. Un mēs jau esam izveidojuši karti, kas mums palīdzēs izveidot patiesu ekonomikas un monetāro savienību. Un mēs varam izmantot divpakas piedāvātos instrumentus un varam izmantot instrumentus, kas ir daudz labāki nekā tie, kur mums bija, bija mūsu rīcībā pirms krīzes. Mums ir jāpanāk eirozonas stabilitāte turpmākajos gados, Eh, mēs esam parādā mūsu iedzīvotājiem, mūsu valstīm, it īpaši, ja runājam par tām valstīm, kurām bija nepieciešams smagi atkopties no krīzes, savilkt jostas, samazināt budžetu, un tāpēc mēs vēlamies būt gatavi e, potenciālai citai krīzē. Tātad pirmām kārtām mums ir nepieciešams izveidot kopīgo e, e, risinājumu mehānismu un fondu. Un tad, ņemot vērā mūsu priekšlikumus, mēs varēsim turpināt darboties. Tagad ir kārta dalību valstīm, tā lai dalību valstis nāk klājā ar saviem priekšlikumiem. Vakar padomē jau tika panākt zināms progress, un es ceru, ka pat pirms Eiropadomas sanāksmes mēs varēsim vienoties par daudziem svarīgākajiem punktiem. Runājot par šo normatīvo aktu, ir svarīgi to pieņemt jau pirms jaunā Eiropas parlamenta sasaukuma. Mēs ceram, ka Eiropadomas sanāksme varēs būt uh, laba iespēja vienoties par svarīgiem aspektiem, piemēram, ieguldījumu garantijas schēmām un uh, uh kopīgo uh, risinājumu mehānismu. Un mēs varēsim panākt šādā veidā mūsu svarīgāko mērķi. Taču ar to nepietiek, darbs vēl nebūs pabeigts. Mums ir svarīgi šo modeli uh, atbalstīt ar daudz plašāku un konsekventāku sistēmu visās Eiropas Savienības ekonomikās. Un šeit atkal ir uh, solidaritātei milzīga loma jautājumu, kas ir saistīti ar līguma noteikumiem, ar solidaritātes mehānismu izmantošanu. Līguma noteikumi paralēli solidaritātes mehānismam var būt ļoti svarīgi instrumenti, kurus var izmantot, lai panāktu struktūrālās reformas, un šie mehānismi būs papildu solis tā, lai varētu palīdzēt valstīm īstenot uh, uh, ieteikumus, kas ir uh, pausti katrai valstī, lai varētu attīstīties. Komisija ir pieņēmusi uh, paziņojumu par šiem instrumentiem, tas notika jau pirms vairākiem mēnešiem, un vēlos teikt, ka tas nav veids, kā Brisele cenšas padarīt dzīvi neciešām dalību valstīm, tas ir tieši pretēji, mēs cenšamies palīdzēt. Uh, Šie aspekti ir iekļauti arī fiskālajā nolīgumā un Eiropas semestrī, un tagad svarīgākais ir panākt to, lai līguma noteikumi tiktu īstenoti, un tad nacionālie uh, speciālisti un valstu uh, vara varēs izmantot šos instrumentus, piemēram, solidaritātes instrumentu varēs izmantot daudz konkrētākā veidā, tā lai varētu finansēt vajadzīgās reformas. Un, protams, visas šīs reformas, ko notiek katrā valstī, ir visu mūsu eiropiešu interesēs. Un mēs varam eh, gan eirozonai, gan uh, eiro kā valūtai uh, izdarīt daudz ko labu, ja mēs varēsim izmantot šos instrumentus komisija turpina darbu, un mēs plānojam arī pēc Eiropadomas uh, rīkoties saskaņā ar visiem nosprostajiem mērķiem 2014. gada pirmajā pusē. M mēs plānojam Eiropas semestra ietvaros iekļaut solidaritātes mehānismu un līguma noteikumu instrumentu, un tad mēs varēsim ietekmēt tādus aspektus, kas ir saistīti ar Eiropas uh, monetārās savienības darbību un uh, fiskālajiem aspektiem. Mēs nevēlamies, lai kāds atteiktos no kopīgās valūtas. Un ir ļoti svarīgi, lai visas dalībvalstis nodrošinātu finansējumu, vai nu tās, tās būs iemaksas budžetā, vai arī kāda veida granti un uh, budžeta garantijas. Cienījamie deputāti, vēl viena svarīga lieta, par ko mēs runāsim Eiropadomas drošībā, Eiropadomas uh, sanāksmē būs drošība un aizsardzība. Uh, Aizsardzība vēl nekad nav bijusi tik uh, svarīga kā šobrīd, un mēs jau esam panākuši zināmu uh, progresu, un atceroties aizsardzība vienmēr ir iekļauta Barozo runā par uh, situāciju Eiropas Savienībā, un aizsardzības sektorā mēs esam daudz diskutējuši šobrīd. Komisija ir pavirzījusi šo diskusiju daudz uh, augstāk politiskajā uh, dienas kārtībā, un mūsu mērķis ir nodrošināt to, lai aizsardzība mums būtu daudz mazākā mērā fragmentēta, tā lai būtu vienotāka, tā lai mēs varētu kopumā visi izmantot mūsu militāro kapacitāti. Un tas nozīmē, ka drošības un aizsardzības politika ir jābūt saskaņotākai, un šeit ir trīs iemesli. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi, lai būtu efektīvāka politika, kas skaidri parādīs, ka mēs uh, varam arī startautiskajā līmenī vienot rīkoties. Uh, Mums ir ļoti svarīgi izmantot militāras un civilās misijas, kur tas ir nepieciešams, kur tas atbilst mūsu nostājai. Mēs varēsim arī civilās uh, misijas uh, pēc iespējas ātrāk komplektēt un nosūtīt, un tad varēsim parādīt mūsu starptautiskajiem partneriem, ka esam uh, ļoti vērtīgi partneri. Uh, ir dažāda veida izaicinājumi, piemēram, kibernoziegumi, eh, cilvēktiesību eh, tirzniecība, un tas nozīmē, ka šeit ir nepieciešams mūsu ārējā aizsardzības dimensija saskaņot ar citām politikām. Vēl viena lieta ir tas, ka eh, valstu budžeti visā Eiropas Savienībā šobrīd uh, ir diezgan ierobežoti, un tas nozīmē, ka mēs varam efektīvāk ietaupīt budžeta līdzekļus, ja sadarbosimies. Aptuveni 10% tiek tērēti uh, tikai uh, nacionālajā līmenī. Nu, piemēram, ja ir nepieciešami jauni helikopteri, tad kāpēc mums būtu nepieciešami, uh, nepieciešami šādi helikopteri septiņām valstīm? Un tas pats attiecas uz daudziem citiem uh, aprīkojuma elementiem un tādā veidā mēs varēsim samazināt nevajadzīgu aprīkojumu un attiecīgi samazināt tēriņus. Vēl viena lieta ir tas, ka, ja mums ir nepieciešams kāds bruņojums, mēs varam to iepirkt kopā un tādā veidā samazināt uh, izmaksas. 400 tūkstoši cilvēku strādā aizsardzības sektorā un vēl gandrīz vai miljons uh, eh, citu darba vietu ir saistīti ar uh, aizsardzības sektoru. Un uh, Tas ir uh, milzīgs arī eksporta un importa apjoms. Ja mēs vēlamies saglabāt šīs darba vietas, tad ir ļoti svarīgi, lai uh, sektorā attīstītos uh, inovācijas. Mums ir jāinvestē tā, lai izveidotu tīklu, kas ir balstīts uz zināšanām un jau būtu jaunas tehnoloģijas un varētu izmantot izpētes pilnu potenciālu. Ļoti svarīgi, lai dalību valstis 2009. gada direktīvu pār uh, aizsardzības tirgus eh, atvēršanu konkursiem, lai šī direktīva tiktu īstenota. Un tas nozīmē, ka aizsardzības tirgi kļūst atvērtāki dalībniekiem no citām Eiropas Savienības valstīm. Ir arī jāveicina kopīgā pieeja ar certifikācijai tā, lai veicinātu ražošanas konkurētspēju. Jautājumi, kas ir saistīti ar so satelītu komunikācijām, citu veidu komunikācijām, arī šie jautājumi jāverza kopā, tad varēsim izveidot veiksmīgāku aizsardzības politiku. Un tas attiecas ne tikai uz Eiropu. Mēs uh, strādājam pie šīs politikas kopā ar mūsu partneriem, ar ANO, ar Afrikas Savienību un ar citām starptautiskajām organizācijām. Un mēs esam arī šīm organizācijām parāda, lai mēs darbotos pēc iespējas efektīvāk, lai mēs mūsu resursus izmantot pēc iespējas efektīvāk. Un tad viņi arī varēs redzēt, kā to var darīt. Un tāpēc komisija vēlas, lai sanāksmē uh, tiktu panākti ļoti ambiciozi mērķi, lai viss tiktu izvirzīts, kas ir nepieciešams. Mēs ļoti vēlamies, lai sadarbība uh, ar uh, Eiropas aizsardzības aģentūru arī būtu arvien plašākā un precīzāka un kvalitatīvākā. Uh, cienījami deputāti, mūsu mērķis ir panākt daudz drošāku, stabilāku Eiropas Savienību, tā lai mūsu iedzīvotāji varētu justies droši un tā lai mēs varam startautiskajā uh, starptautiskajā tirgu un starptautiskajā politikā piedalīties kā vienota fronte. Un katru reizi, kad mēs eh, runājam par šiem jautājumiem, mēs arvien vairāk paceļam latiņu, tā lai varētu eh, arvien labāk strādāt. Un tāpēc arī šeit, Eiropadomē, mēs uzsversim to, ka ir nepieciešams rīkoties un nākt klāj ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem, piemēram, tādos jautājumos, kas ir saistīts ar vidusjūra Lampedūzas traģēdiju skaidri parādīja, ka mums ir nepieciešami noteikumi, mums ir nepieciešama kapacitāte tā, lai šādas problēmas varētu risināt. Un mēs arī varējām skaidri saskatīt, ka dalību valstīm vienatnē ir ļoti grūti tikt galā ar tādu problēmu kā nelegālie migranti. Un tāpēc ir svarīgi palīdzēt dalību valstīm Eh, tieši tādēļ komisija ir izveidojusi finanšu palīdzības instrumentu, kas sniedzās līdz 50 miljoniem eiro un ir paredzēta, ja, un jau tagad 3 miljoni eiro ir eh, atlikti Frontex operācijām, kas ir saistīti ar eh, robežu uzraudzību un saistītiem pasākumiem. Lai varētu cīnīties pret organizēto noziedzību un cilvēku tirsniecību, ir nepieciešams nodrošināt ļoti praktisku informācijas apmaiņu arī ar trešajām valstīm. Mēs varam reģionālās aizsardzības programmas ar vienu stiprināt un, piemēram, sadarboties ar iedodām Āfrikas valstīm. Mums kopā ar dalību valstīm jāizskata iespējas, kā mēs varam uh, kā mēs varam izmantot uh, legālus veidus, lai, piemēram, sezonas darbinieki, sezonas strādnieki varētu braukt uz Eiropu strādāt un tad attiecīgi atgriezties savā valstī. Nobeigumā vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs sadarbotos ar tādām uh, vidusjūras valstīm kā Alžīrija, Lībija un uh, Libāna. Un, cienījamie deputāti, Eiropa padomē ir paredzēts pārskatīt arī mūsu centienus, kas ir saistīti ar izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Jau varam teikt, ka mums ir pozitīvi rezultāti, bet tomēr darbs ir jāturpina, progress vēl ir priekšā, un mēs tiešām to varam darīt. Dalību valstīm ir jādara tas, ko viņas ir solījušas. Viena lieta, par ko es noteikti runāšu Eiro padomē, tas ir jautājums, kas ir saistīts ar nodokļu sistēmu, it īpaši izvairīšanās no nodokļiem. Uh, Pagājuši gadu eh, tika pieņemts plāns un komisija ir izveidojusi automātiskās uh, informācijas apmaiņas sistēmu starp uh, ieņēmumu dienestiem valstīs, un tagad mēs turpinām mm, sarunas ar uh, tādām valstīm kā Šveica, San Marino, Monako, Lihtenšteina, tā lai varētu izveidot nolīgumus par informācijas apmaiņu. Un atkal vakar uh, Ekofin ministri, ņemot vērā to, ka bija divu valstu opozīcija, eh, ministri nevarēja vienoties par uzkrājumu eh, direktīvu. Un es tiešām ceru, ka mēs varēsim turpināt izdarīt šo spiedienu, lai progress būtu reāls, taustams, un mēs ļoti ceram, ka padomē varēsim vienoties par eh, veidu, kā uzņēmumi, tīpaši mazi un vidē uzņēmumi varēs piekļūt nepieciešamam finansējumam, un pēc tam, kad kapitāls tika palielināts, tad bija daudz vairāk uh, uh, uzņēmumu, kas pieteicās aizdevumiem. Ir arī dažādi riska dalīšanas un mazināšanas instrumenti, un Eiropas investīcija bankas uh, līdzekļus var izmantot visiem šiem instrumentiem. Un mūsu mērķis, protams, ir paplašināt uh, šādu iespēju klāstu. Nobeigumā vēlos runāt par Ukrainu. Es zinu, ka jums bija arī diskusija uh, plenārsēdē vakar pēcpusdienā par austrumu partnerību, un es domāju, ka š, par šo jautājumu mēs nedrīkstam nerunāt arī šodien. Skaidri varu teikt, kāda ir Eiropas komisijas nostāja. Eiropas vērtības un principi ir noteikti jāievēro, un tas pats attiecas arī uz Ukrainas varas iestādēm, bet attiecas uz pilnīgi visiem. Ir tīpaši pēc tam, kas notika vakar, uh, Mums ir nepieciešams vēlreiz pateikt, ka vārdarbība neko nerisinā. Risinājumi jāmeklē politiskajā līmenī, dialogā ar Ukrainas opozīciju un jāsadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Barozo runāja jau divas reizes ar prezidentu Janukoviču un teica, ka ir ļoti svarīgi risināt šo situāciju, un viņš arī teica, ka nekādā gadījumā nedrīkst izmantot vārdarbīgus paņēmienus. Ja ir kādas uh, demonstrācijas, tad tās ir jāatļauj, jo mierīgā veidā opozīcija un cilvēki vēlas paust savu viedokli. Tāpēc uh, ir paredzēts šobrīd arī palīdzēt Ukrainai rast mierīgu risinājumu, tā lai neturpinātos šāda saspīlēta situācija. Ukrainas iedzīvotāji skaidri parādīja, ka viņi atbalsta uh, Ukrainas izvēli par labu Eiropai. Ukraina ir para, parakstījusi asociācijas nolīgumu un joprojām notiek sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu. Un ir nepieciešams uh, panākt tos mērķus, kas ir iekļaut padomas secinājumos. Un, protams, šīm uh, eh, risinājumam jābūt mierīgā garā, tā lai varētu saglabāt mieru un nevardarbību. Un es zinu, ka šie Jautājumi, ko es pieminēju, īstenībā ir daudz izrunāti ar Eiropas parlamentu, un mūsu kopīgais mērķis ir panākt mierīgu un stabilu Eiropu. Paldies! <coughs> Paldies Ševčoviča kungam! Tagad uh, uzstāsies uh, grupu vadītāja pirmais uh, Jozefs Dols ETP vārdā. Paldies priekšsēdētāji godājumie kolēģi. Vispirms par Ukrainu. Mēs ar uzmanību sekojam notikumiem šai valstī un valdība nav parakstījusi asociācijas līgumu. Rezultātā Ukrainas iedzīvotāji ir mobilizējuši savus spēkus, lai cīnītos par Ukrainas demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu. Un mums ir jārāda Ukrainas iedzīvotiem, ka mēs esam viņu pusē un ka mēs nosodām jebkuru vardarbības formu. E, diemžēl situācija ir ļoti smaga, e, tā var eksplodēt, un tāpēc ir nepieciešams Eiropas iejaukšanās e, arī. Uh, Eiropa politiskā līmenī, lai notiktu kaut kas līdzīgs uh, oranžē re, uh, revolūcijai. Mēs esam saņēmuši vēstījumu, uh, viņi grib redzēt stipru Eiropu, un vakar jāsaka, ka ka mēs redzam aizvien vairāk kā paceļās tur Eiropas karogi. Un tālāk mums ir jābūt ambicioziem, ja, ja mēs gribam panākt patiesu ekonomisko savienību. Pieci gadi pagājuši kopas krīzes, ir labi lēmumi, bet no otras puses dalībvalsts nav pazaudējuši savu identitāti. Sešpaka Eiropas semestrs tie, šie mehānismi funkcionē. Varbūt neperfekti, bet tomēr funkcionē. Tomēr mēs redzam ka mēs esam visi savienot savstarpēji un ka izaugsmu sāks. Mēs, mums ir jāstrādā visiem kopā, lai iet uz priekšu, lai saglabātu mūsu ekonomisko sektoru. Kas būtu jādara? Mēs kopā strādājam, bet politiskā ziņā mēs liekam šo jautājumu risināt katrai valstī atsevišķi, un tas nav pareizi. Arī budžeta jautājumi nav atrisināti. Ņemsim kaut vai aizsardzības politiku. Es te piekrītu Šepčoviča kungam par par šo jautājumu vienmēr ir ir grūti runāt. Ir nepieciešami 2% no IKP, lai finansētu aizsardzību, un ja nav uh, tāda iespēja, tad um, nebūsim naivi, bet um, mēs nevaram nodrošināt stabilitāti. Un mēs redzam, kas notiek Lībijā, Malī, Kosovā, uh, un ja mēs redzam, kā tiek noslap, noslapkavoti E, cilvēki kaut Āfrikā vai kur tālāk, tu arī šajā ziņā Eiropai ir jāspēlē sava loma. Eiropa šai ziņā e, cīnās ar um, Amerikas Savienoto valstu uz, uh, pozīciju mēs uzskatām, ka Balkāni ir uh, mūsu atbildība. Mums ir jāskatās, kas notiek arī mūsu kaimiņu valstīs, Ukrainā, Moldāvija, un vēl tur arī ir mūsu strateģiskās intereses, uh, ko apdraud arī reģionālie režīmi. Un mēs ļoti bieži šajā parlamentā esam runājuši par to, ka mēs negribam karu, ka mēs gribam uzturēt mieru, un es jums gribētu atgādināt televīzijas raidījums par Centrālās Āfrikas situāciju. Un nākamajā likumdošanas cikla arī mums ir jāstrādā šajā jomā, mums ir jāstiprina mūsu kopīgā drošības aizsardzības politika, ja mēs gribam kopā eksistēt šajā pasaulē. Un arī ir nepieciešams aizsargāt robežas, mums ir jāstiprina mūsu spēja eh, reaģēt ar militāriem spēkiem, izmantojot arī apvienotos spēkus. Un, un no paša sākuma Eh, nevajadzētu būt tā, ka tikai deviņas valsts dod ieguldījumu mūsu drošībā, eh, ka mēs visi kopā uzņemamies šo atbildību. Un šeit es gribētu pasvītrot, eh, ka mums, mēs nedrīkstam mazināt arī atbalstu attīstības valstīm valstīm, kam ir nepieciešama šāda attīstība attīstībai. Un um, jāsaka, atkal gribu atgriezties pie Centrālās Āfrikas. Es televīzijā skatījos pārraidi un man šokēja situācija tur. Mums ir jādara viss, lai mēs varētu novērst drāmu, lai mēs varētu attiecīgi atbalstīt attīstību šajā reģionā. Un vēl par armijas sabruņošanas stilu. Un mums ir jāmaina šis stils, mums ir kopā jāizmanto zinātniskais um, potenciāls, nevar turpināt tā kā tagad. Mums ir dažādi materiāli tipi. Um, un mums ir jāstrādā visiem kopā. Uh, lai mums būtu tiešām šī aizsardzības industrija, kas varētu dzīvot spējīgi eksistēt un nodrošināt mūsu aizsardzības vajadzības. Mums ir ne tikai aizsardzības un tehnoloģijas jautājumi, mums ir kopā jāstrādā, eh, lai mēs varētu aizsargāt Eiropu un, un jācīnās šajā sektorā tāpat kā tad, kad mēs pārvarējām krīzi. Eh, sešpaka tagad, eh, tas ir diezgan populārs jautājums, bet šeit ir nepieciešams stiprināt mērķus, mūsu ambīcijas ir stipras Paldies! Un šeit, kolēģi, es eh, gribētu atsaukties par šo normālo ciklu. Pēc revolūcijas ir evolūcija, un eh, šeit es gribētu atzīmēt, ka eh, tiešām sešpaka, kas bija ļoti sarežģīts jautājums, un es negribu šeit nosaukt cilvēkus vārdos, tomēr mums ir nepieciešama taisnīga īstenošana Un ir jāstrādā pie šī jautājuma, ka ļoti daudzas valsts Eiropas Savienībā nav īstenojušas mērķus, mē, mums ir saistības noteikts Eiropas līmenī, un tāpēc mums ir tagad jās īsteno un noteikti jāpadomā šajā brīdī, kas tad īsti notiek atsevišķās mūsu Eiropas Savienības valstīs. Mums ir Eiropa, kam ir kopīgas vērtības, atbildības sajūta ir jādala, un mums ir jāieņem sava taisnīgā vieta Eiropa pasaules kontekstā un, un mums ir nepieciešama vairāk, e, vairāk Eiropas. Nebūtu pareizi teikt, ka mums ir mazāk Eiropas. Mums ir jācīnās par saviem vērtību mērķiem un jādara tas e, nākotnes vārdā mūsu kontinentu suverenitātes labā. Paldies! Tagad sociāldemokrātu grupas vārdā uzstāsies tās priekšsēdētājs Svobods kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī sākumā gribēju runāt par Ukrainu. Mēs lūdzām, lai bruņotie spēki un milicija nepielieto vardarbību, un ir jauki, ka Janukoviča kungs tikās gan ar Katrīnu Eštoni, gan citiem augstiem pārstāvjiem, bet nav tā, ka nav labi, ka sarunājoties pie apaļā gala, tajā pašā laikā ārpusē aiz loga tiek apspiestas miermīlīgas demonstrācijas, jo šie cilvēki cīnās gal galā par Eiropas vērtībām. Dargie kolēģi!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 Tas tiesa, ka ir nepieciešams uh, vairāk aizsardzības Eiropas līmenī. Jāsaka, ka uh, ASV bruņojas uh, un arī citos reģionos ir vērojams šāds aktivitāts. Arī mums ir jāizstāv savs kontinents un mums ir jācīnās arī pret terorismu, jo teroristi bieži vien ir vērojami jau pavisam tūpiem mūsu robežām. Ir jāveido sinerģijas, ir jābūt labākai sadarbībai aizsardzības jomā un tā mēs varam ietaupīt arī krietnu summu dalībvalstu budžetos uh, līdztekus uh, aizsargājot uh, savu kontinentu labāk. Jāsaka, tagad gandrīz 6000 e, darba vietu ir apdraudēts tieši tādēļ, ka dalību valstu valdības nesadarbojas un e, neveido tādu Eiropas līmeņa aizsardzības struktūru, un tas ir vienkārši apkaunojoši. Es domāju, ka ir jādara vairāk šajā nozarē, protams, jāprūpējas arī par sociālo un ekonomisko kohēziju, lai varētu baudīt Eiropas pilsoņu atbalstu. Tagad par ekonomisko situāciju. Esam dzirdējuši daudz jaunumu. Mēs esam lēsuši, ka izaugsmi ir kāpus no 2,8 uz 3,6%, bezdarbs ir samazinājies no 7,3 uz 7%. Nu, lieliskas ziņas, neviens to neapšauba, bet, diemžēl, tie ir skaitļi, kas eh, mums liecina par situāciju ASV, ne jau Eiropas Savienībā. Un Eiropā jau viss jau nemaz nav tik lieliski, kā mums šodien stāstīja komisija un padome. Ir joprojām daudz grūtību un īstenībā ir iespējams pieņemt citas politikas vadlīnijas, ņemot vērā arī igadējo izaugsmas pārskatu, bet padomē un komisijā, diemžēl, valda visai liela nesapratne esmu bijis daudzās valstīs un gribu teikt, jo vairāk Rēna kungs uzstājas, jo vairāk viņš tiek intervēts, jo vairāk tiek uzkurinātas antieiropieskas jūtas, noskaņojums. Es negribu eh, te uh, piedalīties skaistuma konkursā, kur būs tāda kandidāta kā Ferhofštāts un Rēns. Nu, tā nav mana darīšana. Bet viņiem ir uh, īstenībā jāmaina savas politiskās vadlīnijas. Rēna kunga aprēķina liecina, ka zaudējumi Grieķijā rēķinām 18% apmērum, apmērā un Spānijā 9% apmērā. Un ko tad pasaka Rēna kungs un komisija? Viņi saka, ka 2033. gadā Spānija sasniegs vidējo bezdarba rādītāju salīdzinām ar Eiropas Savienības caurmēru rādītājiem. Nu, tas ir sociāls izmisums, kas valda gan Grieķijā, gan Portugālē. Nu, kā to var neņemt vērā? Un ne jau politiskie spēki par to uh, runā. To, šo biedīgo situāciju atspoguļo neatkarīgas uh, organizācijas. Un trojka tikai turpina uzspiest savu politiku, nestoties to, ka cilvēki nevar samaksāt dzīvokļu īri un nevar sekt savus kredītus, un kad eh, viņiem uzdod jautājumus, ko darīt lietas labā, tad viens no trojkas locekļiem pateica, nu tad būvējiet viņiem pajumtes, tā ir realitāte Grieķijā, un tas mums nav pieņemami. Uh, Protams, ir daudz labāku priekšlikumu. Es nezinu, kā komisija reaģētu uz sekojošu priekšlikumu, ja mēs sankcionētu visas bankas ar 1,7 miljārdu eiro apmērā, uzliekot šādu sodu naudu, kādēļ tad to neiz izmanto cīnoties pret bezdarbu, e, ieguldot vairāk naudas jauniešu garantijas schēmā. Nu, tās ir labākas idejas, labi priekšlikumi, tas varētu Eiropas e, politikas vaipstus padarīt cilvēcīgākus. Un jūs te varat nemaz nerunāt par nacionālismu un inter, e, intervaldību pieeju, starpvaldību pieeju, bet tā būtu patiesās kopīgās Eiropas politikas izpausme. Bet tagad daži vārdi par sociālu Eiropu. Jau pagājuši vairāk nekā 40 gadi tieši 13. decembrī uh, kanclers Vilijs Brāns uzstājās Eiropas parlamentā pirms 40 gadiem tieši šajā dienā, un viņš runāja par sociālās savienības izveidu, un viņš teica, ka cilvēkiem ir jābūt eh, līdztiesīgiem, ir jārūpējas par ekonomisko izaugsmi, un atkal šodien mums ir jācīnās ar padomi, jāmēģina stīvēties ar komisiju, lai izveidot šo solido, stabilo sociālo Eiropu, kas balstītos uz uh, tādu drošu ekonomisko savienību, bet tā vietā, lai radītu sociālo savienību, es tagad raugos Britu virzienā. Viņi atkal vēlas ierobežot eh, pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā, grib atkal radīt jaunus robežas sabiedrībā. Viņi grib pateikt, ka cilvēki drīkst pārvietoties tikai tad, ja viņiem ir augsti ieņēmumi tā vietā, lai izveidot kopīgu stratēģiju cīņai pret nabadzību, mēs cīnāmies pret pilsoņiem no kaimiņu valstīm. Nacionālisms atkal bradā sociālās tiesības tā vietā, lai radītu darba vietas visiem un samazinātu plaisu starp nabadzīgajiem un bagātajiem, lai radītu labklājību. Mēs atkal vēl vairāk padziļinām šīs plaisas starp ārzemniekiem un saviem pilsoņiem. dalību valstis atkal pieprasa vairāk suverenitātes, vairāk tiesību. Tām ir jāizmanto tās tiesības, kas jau tām pienākas. Ja ir, piemēram, sociālo pabalstu turisti, nu tad pieņemiet attiecīgu dalību valsts likumdošanu, bet lūdzu neizpostiet to, ko mēs esam sasnieguši Eiropas Savienībā kā vienu no pamatbrīvībām, proti brīvu personu pārvietošanos. Ir citi, kas saka, ka Eiropas Savienība ir jāredocē uz uh, vienoto tirgu, kas attiektos tikai uz pakalpojumiem un precēm. Bet ir arī atšķirīga ES vīzija, proti pārvietošanās brīvība, arī darba spēka brīva kustība. Un ir citi, kas saka, ka ir jācīnās pret nabadzību, ir jācīnās pret uh, ienākumu milzīgajām atšķirībām. Protams, citi ir zaudējuši uzticību Eiropas Savienībai. Kādēļ? Tādēļ, ka Eiropas Savienība nav pietiekami labi izskaudus ekonomiskās un sociālās problēmas. Ja mums būtu kopīga sociālā savienība, spēcīgāka ekonomiskā politika, tad cilvēki patiešām baudītu kustības brīvību un tās iespējas, ko mēs sniedzam. Nu, izveidosim sociālo savienību, kas veidos fundamentu, uzticības fundamentu Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies. Tagad ALDE grupas vārdā uzstāsies tās priekšsēdētājs eh, Ferhofštāt kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies. Gribēju sākumā pateikties kolēģiem par. Um, interesantajām runām. Paldies arī Svobodas kungam, kas runāja par demokrātisko izvēli. Es gribu teikt, ka tikai mūsu grupā ir demokrātiska izvēle. Uh, uh, but, uh, that, to, uh... Tas ir pašsaprotam, bet Priekšsēdētāji kungs, sākumā gribēju uh, paust uh, savu uh, līdzjūtību Ukrainas pilsoņiem. Tūkstošiem cilvēku uh, atrodas Kievas ielās. Es domāju, ka mūsdienās tā ir labākā atbilde, ko varam uh, sniegt eiroskeptiķiem. Uh, jo Eiropas Savienībā nacionālisti un populisti mēģina skaidrot, ka Eiropai pienācis gals, ES nav nekādas nākotnes, bet ārpus Eiropas Savienības Kievas ielās cilvēki vēlas, lai Ukraina iestājas Eiropas Savienībā. Darbie kolēģi, ceru, ka šis proeiropīskais gars valdīs nevien Ukrainas ielās, bet arī uh, nākamajā nedēļā Eiropadomē. Un tas ir nepieciešams, jo tā nav tāda ikdienišķa eiro padome. Mums ir jāpārkāpi trim milzīgām barjerām sešus mēnešus pirms Eiroparlamenta vēlēšanām. Pirmā barjera, pirmais šķērslis ir Eiropas aizsardzība. Kolēģi, tieši pirms 60 gadiem eh, Franču parlaments eh, pieļāva man šķiet lielu kļūdu, proti 1954. Gada, 54. gadā es tikko biju piedzīmis, nu neatceros, kas tur precīzi notika, bet Franču Nacionālā asamblēja atteicās izveidot Eiropas aizsardzības savienību. Un īstenībā pilsoņi aptaujās pierāda, ka viņi atbalsta šādas aizsardzības izveidi pat apvienotajā karalistē. Apvienotajā karalistē, nu, ja uh, apvienotā karaliste par kaut ko ir viensprāts ar citām Eiropas valstīm, tad tā ir Eiropas aizsardzība. Un pirms desmit gadiem kopīgi ar Franciju un Vāciju pēc Irākas uh, kāra um, tika organizēts tās augtais šokolādes samits, un tad mēs teicām, ka ir jāizveido tāda aizsardzības savienība, balstoties uz San Malo nolīgumu. Un pēc desmit gadiem šķiet šis priekšlikums varētu atkal dzīt dziļas saknes, tas varētu uzplaukt, jo dalību valstīm ir grūtības, tām ir finansiāls grūtības, un tās vairs arī nevar tik labi finansēt aizsardzību, un nevajag te simt un vienu reizi atkārtot vienu un to pašu, bet ir jābūt sadarbībai arī drošības jomā. Uh, Otrs šķērslis, kas mums ir jāpārkāpj, ir Eiropas ekonomiskās pārvaldības izveida un eirozona. Un jūs te uh, aizstāvējāt kaut kādas vienošanās, kontraktu līgumus, un mums tas nav nepieciešams. Es uzskatu, ka komisijai uh, ar dalību valstīm ir jāvienojas par to, kā tiek ieviest konkrētas reformas, piemēram, darba spēka, darba tirgus reforma. Šāda vienošanās, šādas savstarpējas vienošanās un tirgošanās, nu pat tiešām nenāks par labu Eiropas Savienībai. Daudzi uzskatīs, ka tādā veidā Eiropas Savienība iejaucas dalību valstu darīšanās. Uh, Galtērī kungs, Broka kungs jau to minēja, bet jūs vienkārši turpināt iet paimīto taciņu. Un komisijai vajadzētu ņemt vērā mūsu uh, intereses, konverģences vadlīnijas. Ir jābūt konverģences direktīvām, kas ir jāvēro visās 28 ES dalību valstīs un visās 17 eirozonas dalību valstīs. Un konverģences vadlīnijām ir jānes, uh, protams, līdz atšķirīgas sekas dalību valstīs. Visas nav identiskas, bet lūdzu beidziet uh, spēlēties ar šo domu par kontraktuālajiem līgumiem. Tas var radīt iespaidu, ka Eiropas Savienība iejaucas dalību valstu darīšanās un uh, mēģina ietekmēt reformu gaitu, bet īstenībā par to ir atbildīgas dalību valstis. Visbeidzot, priekšsēdētāja kungs banku savienība. Pirmām kārtām gribu atkārtot to, ko jau esmu neskaitāms reizes teicis plenāru sēdē. Gribu teikt, bez Banku Savienības nevarēsim izkļūt no krīzes. Nu, kas notika Japānā? Mēs pieredzēsim ko līdzīgu, ļoti ilgu ekonomisko stagnāciju. Ir nepieciešama patiesa Banku Savienība, nevis kaut kāda Banku Savienība. Ir jābūt tādai uh, dalību valstu tāda dalība valstu um, glābšanas mehānismu koordinācija vien nebūs pietiekam labs risinājums. Un ECOFIN um, vakar nakts vienošanās atkal atbalsta starpvaldību sistēmu. Es ceru, ka Eiropas parlaments nekad ko tādu nepieņems. Un, protams, ir jābūt sistēmai, ko eh, finansēs bankas, nevis nodokļu maksātāji, jo eh, tā būs atkal jauna tāda sistēma, ko esam izmantojuši aizvien, proti, ka nabak nodokļu maksātājiem ir jāsadz rēķini. Priekšsēdētāji kungs, ceru, ka mēs visi parlamentā varam atbalstīt komisijas priekšlikumu uh, kas atbilst mūsu priekšstatiem par uh, krīzes risināšanas iespējām. Un es ceru, ka nākamā nedēļa Eiropa padomē arī varēs valdīt šāds eiropeisks gars, uh, ko redzam Ukrainas ielās. Paldies! Paldies, Ferhofstadt eh, kungs. Odīkungs vēlas jums uzdot jautājumu. Odīkungs, lūdzu. Euh, chers collègues, godāmais kolēģi, jūs citējāt eh, Francijas eh, iedzīvotāju viedokli eh, un arī skaidrojat, kādu iemeslu, kāpēc Francija neiestājās aizsardzības sistēma. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka šodien Eiropai, Eiropas rīcībā ir visi rīki, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību un ka jūs e, tiešām domājat, ka šodien situācija ir citādāk un ir gatava aizsargāt? Es, e, Odīkungs, e, uzskatu, ka realitāte ir tāda, ka mēs vairs nevaram vairāk maksāt. 42% ir aizsardzības budžets. Un mums ir daudz mazāk. Un mēs neesam spējīgi 10% pat nofinansēt. Mēs varam, esam spējīgi savākt tikai 10% no ASV militārā potenciāla. Tātad dēļ eh, finansējuma trūkumu. Tātad mums ir mazāks potenciāls, un ja, ja mēs turpināsim Sanmelo, eh, tad eh, Sanmelo tika parakstīts šis nolīgums, un tieši tāpēc es par to arī runāju. Mums ir jāturpina risināt šis jautājums, lai mēs nenonāktu tādā pašā situācijā kā pirms daudziem gadiem. Paldies! Tagad uzstāsies Rebeka Hārmsa, kas pārstāv zaļo grupu un brīvo Eiropas alianses lūdzu. Paldies! Uh, Eh, godātie ministra kungi, godātie kolēģi. Esmu patiešām priecīga, ka pēc tam, kad Kievā uh, eh, opozīcijas partija birojos uh, ielauzās bruņot vīri, kas tur visu izbradāja un izpostīja. Esmu patiešām gandarīta, ka Eiropas parlaments ir organizējis tikšanos ar prezidentu Ukrainā. Es esmu patiešām ļoti bēdīga, ka. Eiropas parlamenta delegācija nedavās uz Maidanu Kijevā. Es ceru, ka tagad kaut kas eh, patiešām mainīsies un rezolūcija, par kuru vakardien apspriedāmies, šodien tiks pieņemta. Kijevā mēs esam uh, pārliecinājušies par to, ka Eiropas Savienība ir vāja, tā nevar reaģēt ar vienotu politiku un Ukrainā Pašreiz mēs esam liecinieki šādam vājumam un uh, mēs nevaram pietiekami labi arī reaģēt uz Krievijas aktivitātēm. Mēs vēlamies, uh, protams, lai Kievā būtu uh, demokrātiju un stabilitāti, bet, diemžēl, mēs esam pārāk vāji un par to ir jāmaksā augstu cenu. Tālāk par drošības un aizsardzības politiku. Mēs patiešām eh, šeit eh, riskējam eh, iejūgt zirgu vezumā no otra gala un jāpadomā par tādu labāku drošības un aizsardzības politiku, kādu mēs to iedomājamies. Uh, ko mēs vēlamies, kādu mācību esam guvuši, ņemot vērā militārās iejaukšanās Malī vai Atalantas misiju, vai to, kā Eiropas karēviem nācās bēgt no Afganistānas. Nu, kas mums ir nepieciešams? Ja mēs uh, gūsim mācību no visa tā, tad, protams, tas varētu izveidot labāku aizsardzības politiku. Jā, Eiropas Savienības uh, dalību valstīm trūkst naudas. Mums ir uh, ļoti maz naudas kopīgai so sociālajai politikai un cīņai pret jauniešu bezdarbu. Uh, Jā, nu patiešām uh, tie ir tādi nabadzīgi budžeti, kur turas vien ielāps uz ielāpa, Un ja mēs tagad par Eiropas budžetu gribam pirkt eh, bezpilotu lidmašīnas un citu militāro uh, munīciju, nu tad jau kaut kas patiešām te ir nogājis greizi. Tālāk banku savienība, nu es jau vairs nevaru atcerēties, cik bieži par to esam diskutējuši. Bez Eiropas parlamenta un uh, dažiem uh, Uh, aktīviem kolēģiem, tādiem kā uh, Filipa Lamberts un Svena Gīgolta, vispār nebūtu šī pirmā banku savienības pīlāra, nebūtu banku uzraudzības sistēmas. Un tālāk, ja mēs runājam par šo parādu dzēšanas fondu, tas ir jāfinansē no banku līdzekļiem. Nu, man tas šķiet pašsaprotam, bet tas tiek atkal bloķēts. Dāmas un kungi, Ferhofštāta kungs pirms mirkļa runāja ka ir eh, jāgarantē eh, eiro stabilitāte, lai mēs izkļūtu no krīzes, tādēļ ir nepieciešama kopīga fiskāla un ekonomiskā politika. Bet ko jūs te piedāvājat, Šefčoviča kungs? Tas īstenībā ir pilnīgi pretēji. Ja jūs nevēlaties, lai atkārtotos tas, kas notika Grieķijā, lai valsts kas sākumā bija gatava diskutēt par reformām, kur bija tāda laba attieksme pret reformām, un beigās viss pat tiešām uh, uh, iegrima tādā pesimismā, cilvēkiem ir bail no rītdienas, un tagad uh, labējie un populisti ir ieguvuši aizvien spēcīgāku balsi, un cilvēki arī viņiem sāk uzticēties, nu jūs nevēlties, lai atkārtos Grieķijas scenārijs, tad beidziet cilvēkiem uzspiest šīs anti-eiropeiskās un nedemokrātiskās programmas, ko mana politiskā grupa nekad neatbalstīs. Paldies! Paldies, Harmsas kundze. Tagad eh, konservatīvo grupas vārdā Kelenan kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, esam runājuši daudz un bieži par ekonomisko politiku šeit, un šodien es vairāk runāšu par aizsardzības politiku. Uh, Runājot par aizsardzību Eiropā, pareizā pieeja ir sadarbības pieeja, e, spēju un sastarpējā savietojumības veicināšana. Un šādā virzienā Eiropa ir attīstīsies 60 gadu laikā NATO paspārnē. E, NATO, NATO ir pārbaudīta alianse, tomēr daudzi grib to e, samazināt, iedragāt, ieviešot Eiropas birokrātiju ir vēlēšanās dublēt lomas, lai radītu kaut kādu Eiropas armiju pasleps. Mēs saprotam, ka NATO ir jāmodernizējas. 47. gadā, kad NATO tika dibināta, pirmais ģenerālsekretārs teica, un es citēju, NATO loma ir, ir izspiest, izspiest ārā Krievus, iekšā amerikāņus un uz leju vāciešus. 21. Um, gadsimtā tomēr izaicinājumi ir citi. Tomēr NATO stiprums ir transatlantiskajās attiecībās. Mums ir nepieciešams eh, joprojām turēt eh, mūsu vidu amerikāņus, tas ir iekšā amerikāņus. Un šī sadarbība ar amerikāņiem ir ļoti būtiska arī šodien. Eh, Diemžēl Obamas vadības laikā tas ir šis Klusais prezidents e, ir strateģiskais akcents uz rietumu krastu likt, un mēs e, cenšamies viņus atgrūst prom. E, Daži saka, ka mums ir nepieciešama kopīga Eiropas drošība, tomēr šis plāns it kā nedarbosies. Vispirms Eiropas valstīm nav attiecīgie resursi. NATO tērē apmēram vienu triljonu dolāru aizsardzībai, divas trešdaļas nāk no ASV Un atlikušā viena trešdaļa eh, ir kaut no tā, ko tērē valstis. Tātad 70% eh, no tā visa izmanto četras valsts eh, - apvienotā karalists, Francija, Vācija un Itālija. Nebūtu Eiropas aizsardzības visā pilnībā, jo ir uztur visu šo sistēmu tikai dažas valstis. Un ja mēs pieliekam visus mūsu eh, tēriņus, tad, protams, mūsu aizsardzības izdevumi ir daudz mazāk nekā ASV izdevumi. Otkārt, Eiropas valsts ne, nenodos eh, pavēlniecību Eiropas Savienības štābam. Uh, eh, katrā ziņā lielākā um, aizsardzības valsts Eiropā jau ir nolieguši šādu pieeju. Uh, tātad de facto ir nepieciešams starpvaldību nolīgums, kur valsts sadarbojas un arī apņemas aizsargāt savstarpējas intereses. Un tas man atgādina NATO. Uh, tātad šeit ir dublēšanās. Tomēr, ja mēs varam samazināt resursus, ja mēs um, varam šos resursus labāk izmantot hm, apmācībai un nevis spēlēties, tad tiešām mums ir jāpadomā nopietni par mūsu armijas eh, kvalitāti. Es zinu, ka visi mēs respektējam savus bruņotos spēkus, un es eh, noteikti arī gribētu atzīmēt manas valsts Britu armijas drosmi. Eh, šie cilvēki cīnas zem sava karoga, savas karalienes vārdā manā gadījumā. Vai mēs tiešām uzskatām, ka šie paši cilvēki gribēs cīnīties? E, tikpat drosmīgi un arī mirt zem Eiropas karoga. Es domāju, ka diez vai Eiropas valstīm ir ļoti ilga e, tāda vēsture, ko raksturo savstarpējās e, sadarbības nolīgumi, bilaterālīgumi. Tad tālāk es domāju, ka tā mums arī jāturpina. Strateģiskos trūkumus mēs varēsim pārvarēt uz šādas pieejas. Un šeit ir arī NATO viedās aizsardzības iniciatīva. Runājot par Mali, apvienos karalistes transportu transporta lidmašīnas tika izmantots un pārvietoja gan uh, Francijas tehniku, gan arī ASV uh, tehniku. Un, uh, lai šāda divpusējā vai trīspusējā sadarbība turpinātos, tur nav nepieciešama birokrātija, vienkārši nepieciešama valstu vēlēšanās un piedalīšanās. Tomēr šāda griba ne, nevienmēr parādās, acīm redzam, visās dalībvalstīs. Un vēl viens kas eh, to ilustrē, ir mūsu domstarpības Irāks eh, gadījumā. Eh, neraugoties uz to, kas tur bija, tomēr šis konflikts ar Irāku parādīja, ka nacionālā neatkarība ir ļoti kritiski svarīgs jautājums daudzām dalībvalstīm. Šajā sarežģītajā laikā mēs nevaram atļauties uzturēt divas aizsardzības organizācijas Brīselē. Mums ir viena ļoti veiksmīga, kas jau darbojas. Šī organizācija ir uzturējusi mieru Eiropā 60 gadu laikā, un tad ir, ir arī dažādas transatlantiskās drošības struktūras struktūras, eh, joprojām šīs struktūras vai uzturēt mūsu cerības drošības jomā 21. gadsimta. Un, eh, un jebkurā gadījumā eh, runājot par šo situāciju, ASV ir soli priekšā. Uh, un nevienmēr jaunās varas ir liberāls, demokrātiskas, mums ir jābūt cieši kopā visiem, arī transatlantiskā kontekstā. Mēs esam mācījušies no krīzes, mums nevajadzētu cīnīties tikai par Eiropas valstiskumu, jāfokusējas uz faktiskiem, praktiskiem jautājumiem, kas darbojas. Nevajadzētu radīt kaut ko jaunu, birokrātisku. NATO darbojas ļoti labi, nevajadzētu likt šķēršus un nevajadzētu radīt paslēpes kaut kāda Eiropas armija. Runājot par Eiropas aizsardzību, mm, būtu jāveicina sadarbības un savstarpējās papildināmības pieeju. Tas vārds atjūt. Paldies Kalinam kungam. Tagad eh, apvienoto kreiso vārdā Cimers kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Vakardien ķīmisko ieroču aizliekšanas organizācija saņēma Nobel miera balvu. To mēs saņēmām pagājuši gadu. Kādēļ mēs neizmantojam uh, Eiropa padomi, lai varētu paust savu vēstījumu? To vēstījumu, ka Eiropas Savienība ir tāda savienība, kas vēlas, lai uh, tiktu samazināts ieroču skaits pasaulē. Uh, OPD jau ir uh, samazinājusi ķīmisko ieroču arsenālu visā pasaulē par 80%, un jāsaka, ka uh, jāsamazina ķīmisko ieroču skaits arī Sīrijā, kur plosās pilsoņu kārš, bet ko mēs darām? Mēs organizējam uh, bruņošanās padomi, un tā ir padome, kurā piedalīsies uh, bruņošanās lobby pārstāvi. Nu, tas nav mūsu uzdevums, to no mums nepieprasa pilsoņi, viņi no mums to nesagaida. Mēs it kā te dzīvojam savā paralēlajā uh, pasaulē, te plosās krīze, bet mēs diskutējam par to, vai uh, tie līdzekļi, kas ir nepieciešami dalību valsts budžetu uh, lāpīšanai, uh, nebūtu jāiztērē, lai pirktu vēl efektīvākas, dārgākas, nepārvaldākamas sistēmas. Dārgie kolēģi, nu nav nekāds pārsteigums, ka pirms Eiropā domas tiek runāts par taupījumiem, jo mums nav pietiekam daudz finansējuma un dalību valstis nav pārāk um, aktīvas. Bet es gribu teikt, ka šeit ne, netiek vien runāts par nepareizu zirga iejūkšanu vezumā. Tas ir vispār galīgi aplam un atžgārni. Nu, tā mēs nevaram rīkoties. Jāsaka, ka katru gadu 26 miljārdi eiro tiek izdoti tieši munīcijai un militāriem mērķiem, un tas ir īsnībā daudz vairāk nekā tam vēlas atvēlēt dalību valstis. Īsnībā tādā veidā varētu ietaupīt 130 miljārdus eiro, nu var teikt, ka var no tā pilnībā atteikties. Tam visam ir kāda jēga tikai tad, ja politiķi pateiktu, kas tad īsti notiek, bet īstenībā viss ir pilnīgi otrādi. Politiskajā ikdienā bieži vien ir tā, ka um, militārie lobby politiķiem uzspiež savu viedoklu, mēģina viņiem ielikt vārdus mutē, bet ir jābūt pilnīgi savādāk. Jau 30 gadus tas ir pieredzēts. Nu, ko jūs sagaidāt? Es nesaprotu, kādēļ mēs esam tik ārkārtīgi naivi un uzskatām, ka mēs te vispār pieņemsim kaut kādus lēmumus, ka mēs varētu izveidot efektīvāku aizsardzības sistēmu. Ja būs šis ieroču lobijs, ja tas turpinās pastāvēt, īstenībā dalību valstīm te nebūs nekādas teikšanas un uh, Eh, ja jūs domājat, ka tā jūs varēsiet eh, uzlabot savu pilsoņu aizsardzību, nu, jūs alojaties. Kolēģi, gribēju vēlreiz jums pateikt, ja mēs Eiropas Savienībā tā nopietni necīnīsimies pret milzīgajām atšķirībām, ja mēs, ne, piemēram, neveiksim lielāku spiedienu uz uh, Vāciju, kas arī turpina palielināt, padziļināt šo sociālo plaisu, ja mēs pieļausim to, ka peļņa, eksporta uh, un tirdzniecības uh, peļņa, peļņa ir iegūta uz citu mugurām, iedzīvoties citu parādos, nu tad mēs no šīs nelaimes neizkļūsim. Paldies, Faračkungs, EFD grupas vārdā. Well, good morning. I know... Labrīt. Es zinu, ka mēs varbūt nav īstā lieta, par ko mēs runājām pirms uh, Ziemassvētkiem, bet, bet jārunā par 20, 20 miljoniem cilvēku, kuri dzīvo nabadzībā un dzīvo Rumānijā un Bulgārijā. Uh, Un uh, Lielbritānijā, Lielbritānijas politikā šis aspekts ir ļoti svarīgs. Ļoti bieži cilvēki runā par to, ka viņu ne īpaši pamana sabiedrībā, un es vēlos to mainīt. Skatāmies uz Džefriju Van Ordenu, viņš ir konservatīvais deputāts no, uh, no Lielbritānijas, un viņš bija tā persona, kas teica, ka nepieciešams Bulgārija un Rumānija ieaicināt lieliski. Mums ļoti vēlos, lai visi Lielbritānijas iedzīvotāji zinātu, kas jūs esat. Gribu zināt, lai visi zinātu, kas ir George Evans. Un es zinu, lai visi saprot, ko nozīmē brīvā uh, cilvēku pārvietošanas nozīmē uh, bezmaksas tiesības iegūt izglītību, tiesības saņemt pabalstus, tiesības uh, doties uz citu valsti, lai tur nodarbotos ar krāpniecību, noziedzību, noziedzības brīvā Eh, brīvā aprite. Tas ir tas, kas ir noticis. Jau tagad situācija ir traģiska. 92% no visiem noziegumiem, kas pastrādāti aplaupot bankomāts, īstenībā ir rumāņu noziedznieku roku darbs. Un tagad no Rumānijas un Bulgārijas e, vēlas apbraukt vēl daudzi citi. Es, protams, zinu, ka Bulgārija un Rumānija arī daudzi cilvēki, kurš ir ļoti godīgi, kuri tiešām vēlas strādāt un uzlabot savu dzīvi, bet uh, tur ir arī daudz noziedznieku. Uh, ierodas cilvēks no Bukarestas, uh, strādā Londonā, un viņš saņem uh, bērnu pabalstu par tiem bērniem, kas uh, joprojām dzīvo Bukarestē, un īstenībā šīs bērnu uh, kopšanas pabalsts ir lielāks par uh, to naudu, ko viņš varētu saņemt, turpinot strādāt Bukarestē. Manuprāt, tas ir traģiski. Es esmu jau pietiekami runājis, un manuprāt, Lielbritānijas iedzīvotāji uzskata, ka ar to pietiek. 80% no e, iedzīvotājiem uzskata, ka nebūtu pareizi, lai pēc 21 dienas e, robežas vienkārši sabruktu. Īstenībā ir tā, ka būs arvien vairāk jauniešu, kuriem nav darba, būs arvien vairāk kopiena, kas nav saliedētas, bet ar to nepietiek. Mūsu premjerministrs Kamerāna kungs, izmantojot spēku, vēlas šo principu attiecināt daudz plašāk. Viņš uzskata, ka atvērto robežu princips attiecināms arī uz daudz plašāku reģionu, ar Kazahstānu, ar e, Ukrainā varētu kļūt par e, brīvās e, cilvēku pārvietošanas e, robežām no Albānijas, vēl varētu atbraukt Nu, redzēsim, kā viņi varēs pievienoties Eiropas Savienībai. Varbūt Turcija vēl, vēl varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Un eh, es teiktu, eh, teiktu, ka mēs nevēlamies, lai mūsu robežas būtu vaļā. Un Kamerona kungs lūdzu samitā nerunājiet par to, ka Eiropai ir nepieciešama plašāka terit, e, militāra integrācija. Daudz no klātesošiem labprāt bombardētu Sīriju, ja vien būtu tādas iespēja. Tāpēc arī, manuprāt, jābūt ļoti uzmanīgiem. Nākamgad maijā e, mūsu vēlētāji skaidri pateiks, ko viņi vēlas reāli, un Lielbritānijas politikā būs nopietnas apvērsums. Paldies! Deputāta kungs Bruns kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Lūdzu. Faraža kungs, jūs teicāt, ka jūs esat pret imigrāciju, vai arī vismaz tā varēja saprast no jūsu vārdiem. 2010. gadā, 4. maijā, jūs teicat, ka Lielbritānijai būtu nepieciešams izsniegt 250 tūkstoši darba atļaujas katru gadu, bet tagad jūs runājat par rumāņiem kuri aplaupā bankomātas Londonā, varbūt varētu pateikt vēl precīzāk, īstenībā tie ir rumāņu pilsoņi, kas ir čigāni. Nu, varbūt viena lieta es varu pateikt absolūti skaidri. Apvienotā karalists nav pret migrāciju. Ļoti labi, ja do, at, atbrauc emigranti, bet mēs vēlamies, lai būtu emigrācijas sistēma, kas balstīta līdzīgi kā tas ir Austrālijā. Mēs varam pateikt cilvēkiem, jūs varat atbraukt, bet lūdzu, lai jums ir eh, konkrētas iemaņas. Mēs nevēlamies, lai būtu cilvēki, kuriem ir krimināla pagātne, kuriem būtu nopietnas slimības, un Austrālijā bija nopietni pateikts, kas un kā. Un mēs nekādā gadījumā nediskriminējam, mēs nesakam, ka ir kāda grēkāži. Mēs vienkārši vēlamies kontrolēt, kas notiek mūsu robežās. Mēs vēlamies, lai mums būtu demokrātija, un mēs vēlamies to darīt, kā Eiropas Savienības dalībvalsts. Labi. Turpināsim atkal runāt par Eiropadomu sanāksmi, un tagad Lepenes kundze vēl nav ieradusies tad līdz ar to tagad lūdzu Elmars Broks. Tautas partijas grupas vārdā. Priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Vispirms runāšu par Ukrainu. Kad mēs skatāmies atkal, kas notiek, ka arī Eštonas kundzes un amerikāņu iniciatīvas netiek eh, ņemtas vērā, un principā tiek pateikts tā, ka uh, dzels uh, priekškars atkal tiek aizklāts, un šeit tiešām ir, uh, la, tiek laupīta tautai pašnoteikšanās tiesības, brīvības tiesības, un mēs nekādā gadījumā nevēlamies to pieņemt. Tāpēc es varu piekrist Harmsas kundzes teiktajam, ka mēs mums īstenībā varam konstatēt, ka mums nav kopīgās Krievijas politikas. Jautājumi, kas tiek izskatīti Eiropadomē, jautājumi par ārējo drošības un kopīgo drošības un aizsardzības politiku. Šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs esam pār NATO. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama NATO organizācija, lai nodrošinātu mieru. Bet ir jāsaprot arī, kāda ir situācija, situācijas attīstība. Uh, Eh, šobrīd ir tā, ka mēs nevaram uh, iegādāties nepieciešamu aprīkojumu Eiropas Savienības iekšienē. Mums ir nepieciešams struktūras, šobrīd mums trūkst uh, rīcības spējas. Un ja mēs skatāmies uz budžetiem, tad ir tā, ka ir arvien vairāk demokrātijas, bet uh, arvien mazāk uh, iespēja rīkoties. Mums nav iespēja sadarboties, un manuprāt, tas ir pats svarīgākais. Mēs nevaram vienkārši sēdēt un gaidīt, kad amerikāņi uh, Krie, eh, amerikāņi Eiropas uh, kaimiņos uh, sakārto situāciju, izmantojot NATO kā starpnieku, un uh, nevēlos noteikti, lai būtu amerikāņu stila politika. Mums ir nepieciešams attīstīt Eiropas kapacitāti, tā lai varētu panākt to, ko mēs vēlamies. Mēs nevēlamies vienkārši būt globālais uh, sponsors, mēs vēlamies būt globālais spēles dalībnieks. Mums ir nepieciešama Eiropas Savienība, mums ir nepieciešama kopienas politika, un kamēr es esmu Eiropas parlamentā, es noteikti cīnīšos par to, lai būtu, būtu daži, dažādi risinājumi. Svarīgākais ir panākt, lai ar Eiropas parlamentu starpniecību Eiropas Savienībai būtu lielāka rīcības spēja. Uh, un mēs varam izmantot visus instrumentus, kas mums ir pieejami. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamentam būtu šajos svarīgajos jautājumos tiesības lemt. Ir nacionālajie parlamenti, nacionālās programmas, un uh, daudzos gadījumos ir arī papildinājums no Eiropas Savienības budžeta. Uh, Tātad jautājumi, kas ir saistīti ar īpašumtiesībām un tā tālāk, manuprāt, visi šie jautājumi jāatrisina, bet uh, savādāk mēs neko nevaram darīt. Mēs nevarēsim būt uh, konkurētspējīgi arī tādos jautājumus, kā ir sociālā politika. Vēl viens teikums priekšsarētāji. Kādēļ dzirdēju, ko teica Farāšs? Viņš runāja tagad par migrāciju. Un, manuprāt, tas ir vislētākais populisms, vislētākais populisms uz citu cilvēku rēķinā. Viena lieta, ko es vēlos teikt, Eiropas Savienībā ir visi instrumenti, lai tie, kuriem nav darba, kuri nevar sevi nodrošināt, lai viņiem nebūtu iespējas parazitēt uz sociālās sistēmas rēķinā, manuprāt, ir jābūt sociālajai sistēmai, kas to nepieļauj, un tāpēc nebūs nemaz nepieciešams izmantot Eiropas parlamentu platformu populismam. Paldies Broka kungam. Broka kungs, kolēģis vēlas uzdot jums jautājumu, vai jums ir iebildumu? Lūdzu, Darmut kungs. Priekšsēdētāji, paldies, Broka kungs, ka jūs piekritāt jautājumu. Jūs izmantojat šādu frāzi - Eiropas Savienība attīstā, attīstā e, kapacitāti. Vai jūs vēlaties ar to pateikt, ka jūs vēlaties ka, lai būtu Eiropas e, armijā, e, Eiropas flote. Lūdzu, vai jūs vēlaties atbildēt, Broka kungs? Cienījamais kolēģi, mums nav tiesiskā pamata. Programma ir Lisabonas uh, līguma ietvaros, un tas ir saistīts ar e, Eiropas kapacitāti saistībā ar, um, ar mūsu centienu savstarpējo saskaņošanu. Mēs nevaram izveidot Eiropas armiju. Un tāpēc arī man rodas uh, nopietnas bažas. Mēs runājam par to, ka mēs varam ietaupīt naudu, ar to, ka mēs dalamies, ar to, ka mēs sadarbojamies. Arī jūs Lielbritānijā arī vairs nevarat paši atļauties kārtīgu armiju, bet ja mēs varam tagad mazliet sadalīt savas intereses un attiecīgi izmaksas, uh, Tātad Eiropai ir iespēja salikt resursus kopā un dalīties ar resursiem. Tas ir tas, ko mēs varam darīt. Tātad, ja mēs saliekam kopā mūsu kapacitātes, tad mēs varam palīdzēt mūsu pašu tautām nodrošināt suverenitāti, jo atsevišķi katra Eiropas Savienības valsts nevar atļauties kārtīgu kvalitatīvu armiju, un tad Eiropas Savienībai būs šī pievienotā vērtība. Lielas paldies Elmaram, un tagad lūdzu divas minūtes Gvaltierī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Parlaments. Parlamentam jābūt ļoti uzmanīgam un vērīgam, runājot par nolīgumiem. Ir jāsaprot, kā mēs esam diezgan daudz diskutējuši par jautājumiem, kas ir saistīti ar ekonomikas un fiskālo savienību. Mērķis ir skaidrs, bet, manuprāt, vēl nav sasniegts tas, ko mēs esam nospraudoši. Mēs vēlamies koordinēt ekonomikas politiku. Šobrīd mums nav pietiekami daudz stimulu vai netiek, nepietiek arī ietvara, tā lai varētu solidaritāti panākt. Solidaritātes mehānismu šobrīd nevar pilnībā darboties. Tāpēc ir ļoti svarīgi vienoties par visu šodien, tā lai solidaritātes mehānisms tiktu dibināts pareizi, izveidots, un tad būs šī pievienotā vērtība, uh, kas būs saistītā ar līguma izpildi. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai līgumi tiktu pārskatīti, lai liktu analizēti, jo, ja ir uzlikti pienākumi vienai pusē, uh, un šie pienākumi ir pārāk ierobežojoši, tad vienkārši tas nav taisnīgi. Mēs tagad skatāmies uz dažādu veidā analīzēm un varam risināt jautājumus, kas ir saistīti ar koplēmumu procedūru, un Eiropas parlaments vienmēr vēlas koplēmumu procedūru, jo mēs gal galā vēlamies arī būt atbildīgi par savu darbu un attiecīgi rīkoties saskaņā ar mūsu pilnvaram. Un vēl divi faktori, kas nav ņemti vērā. Un, nu, manuprāt, tāpēc būs Eiropas parlamentā ļoti sarežģīta. Lielas paldies, un tagad, Watson, kungs, jums ir divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas parlamentam ir jābūt ļoti gandarītam par Eiropa padomes lēmumu attiecībā uz kopīgo drošības un aizsardzības politiku, ir nepieciešams šo politiku turpināt veidot uz eh, padomes eh, komiteju, kas ir atbildīga par drošību un aizsardzību. Un jautājums nav saistīts par militāriem, ar militārajiem sasniegumiem. Runa drīzāk ir par kopīgo mērķi. Labai politikai ir jābūt saistītai ar labu tehnoloģisko bāzi. Mēs varam izmantot 2020. gada apvāršņa fondus, mēs varam izmantot dažādu veidu citus fondus, un uh, arī NATO mainīsies, tāpēc ka NATO um, Eh, NATO būs daudz stiprāks partneris. Ir kibernoziegumu apkarošanas politika satelītu sistēma. Eh, visam šisiem šiem jautājumiem jābūt prioritāriem. Runājot par bezpilota lidmašīnām, vispirms ir jāpajautā, vai tik tiešām bezpilotu lidaparāti uzlabo drošības pakāpi. Eiropa padomēji nekadā gadījumā nedrīkst aizmirst, aizmirst enerģētikas politiku. Nepietiek vienkārši kaut kur uh, uh, zemesvītras piezīmē to pieminēt. Mēs atceramies, ka drošība ietekmē arī tādus jautājumus kā uh, klimata pārmaiņas un neatkarība no Krievijas. Es domāju, ka labāk nesakot tam, ko teica Svoboda kungs. Viņš uzskata, ka labāk būtu izmantot visus uh, instrumentus tā, lai budžets būtu smogs uz papīra. Manuprāt, svarīgākais ir, e, ir darīt visu, lai mums būtu tiešām patiesi līdzsvarots budžets ir tāda politika, ko īsteno Sapatero, Olans un Gordons Brauns. Vēlos teikt, ka liberāļi eh, izmantos visus šos faktus turpmākajā priekšvēlēšana kampaņā. Paldies, Votsona kungs, un tagad divas minūtes Kronbergas kundzei. Honor members, the finance... Godājumie deputāti, finansiāli ierobežojumi samazina aizsardzības izdevumus. Tas eh, dod mums negatīvu, eh, negatīvu ietekmē mūsu aizsardzības spēju, tomēr šis negatīvais aizvien vairāk mūs skārda, pēc ka tiek mazināta arī sadarbības ar mums Eiropā. Mūsu grupa uzskata, ka drošība mūsu valstīs ir saistīta ar kopīgo Eiropas aizsardzību. Tāpēc es gribētu aicināt dalību valstis piedalīties spēcīgas Eiropas aizsardzības veidošanā, lai nebūtu dublēšanās, lai nebūtu uh, militārās spējas atkārtošanās. Mēs gribam, lai Eiropas industrija būtu konkurētspējīga, lai tas tiktu panāks ar lielāko koordināciju. Mums ir nepieciešams arī Eiropas semestrs. Uh, aizsardzības jautājumiem. Ir nepieciešama arī lielāka koordinācija, harmonizējot eh, standartus un certifikācijas procesu aizsardzības tehnikai. Mums nav nepieciešams Eh, automātiski eksportēt eh, mūsu bruņojumu, bezpilota lidmašīnas, eh, kas nogalina cilvēks. Nevajadzētu bezpilota lidmašīnas vispār atbalstīt, vajadzētu to risināt arī caur globāliem nolīgumiem un tiesiskiem režīmiem. Padomei mēs aicinam uh, lai tiktu stiprināta aizsardzības pakete, kā piedāvāts komisijas paziņojumā. Eiropas Savienība ir nepieciešams padziļināt sadarbību un koordināciju tajos aizsardzības aspektos, kas ir nepieciešami, lai mūsu drošības aizsardzības politika būtu efektīva. Gracias, kolega. Paldies. Un tagad divas minūtes Van Orden kungam. Eh, uh, uh, uh, Paldies. Nākamnedēļ Eiropadome tiek bieži saukt par aizsardzības padomi, it kā būtu liels lieciens uz priekšu kopējā aizsardzības politika. Uh, bet šorīt no rīta mēs dzirdējām, ka tika skandēts tradicionālās mantras, ko atkārtoja gan padomu, gan komiteja. Bet es redzu, ka faktiskais aizsardzības saturs, eh, izņemot šo komisijas mājas darbu sarakstu, faktiski uzdevumi būs ļoti pieticīgi, un lai arī kādi lēmumi tiks pieņemti, eh, tur visu pildīs eh, Tāpat kā sporta ministri, kas tikās 25. novembrī, apmēram tādā līmenī, jautājums komisijai, kādus tādus svarīgus aizsardzības jautājumus un lēmumus pieņems valstu vadītāji padomē nākamnedēļ? Kas būs šie svarīgie jautājumi? Es domāju, ka par mūsu kopīgo drošības aizsardzības politiku um, paisums tagad ir apvērsies un vismaz valstu galvaspilsētā uh, ir, protams, tādi, kas domā, ka mēs dzīvojam kaut kādā brīnumainā zemē un mēs nav realitātes iz, izjūts, bet eh, ir skaidrs, ka daudzas valstīs nav ne mazākā vēlēšanās veidot Eiropas eh, politiku. Ļoti pareizi, ka akcents ir novirzījies uz civilām aktivitātēm, krīzes novēršana, pēckonflikta rekonstrukcija, humanitārie jautājumi. Un daudz no mums ir eh, jau daudzkārt aicinājuši izdarīt šādu pavērsienu, lai Eiropas Savienība tiešām varētu izdarīt kaut ko liederīgu, tā vietā, lai papildinātu, bet nevis imitētu NATO militāros muskuļus, jo tas nav iespējams. Um, mēs atkal redzam, ka Eiropas Savienība grib likt savu institucionālo pēdu uz aizsardzības pasākumiem, nevajadzīgi dublējot personālu un resursus, kas jau tā ļoti labi darbojas. Uh, NATO. Mm, ļoti maz ir Eiropas misijas, bet lielākā daļa no tām šā vai tā bija mm, civil misijas. Kā teica, kā teica viens amerikāņu ģenerālis, ir santehniķi darbi, bet ūdens nav. Paldies. Šontis kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šodien mēs runājam par Eiropadomas eh, darba kārtību, un eh, par to mēs runājam tajā brīdī, eh, kad dalība valsts cieši no ES uzspietās taupības politikas. Eiropas demokrātiskie sasniegumi tiek apšaubīti un uh, ziedoti, lai tikai varētu veicināt ekonomisko saliedētību. Nākamajā nedēļā tiks runāts arī par valūtas savienību. Mēs jau šo to dzirdējam par Eiropas līmeņa ekonomisko politiku, banku savienību, bet uh, līdz šim piekoptās politikas katastrofālās sekas ir aizmirstas. Vairāk par miljonu cilvēku eh, Grieķijā ir bez darba, daudziem nav elektrības. Grieķija ir tā valsts, eh, uz kuru ļoti bargi glūn visas Eiropas Savienības institūcijas. Cilvēki tiek izdzīti no mājām, viņi vairs nevar nomaksāt rēķinus. Priekšsēdētāja kungs, tāda eh, padome, tāds samits. Uh, pierāda, ka viņi nedarbojas, ka valstu vadītāji nedarbojas Eiropas pilsoņu interesēs. Ir nepieciešamas radikālas pārmaiņas, lai mēs varam runāt par uh, saliedētu un demokrātisku Eiropu. Paldies Kudiskungam un tagad tos pusotru minūti Paksas kungs. Pone pirmininkie, gerbimi kolegos. Priekšsēdētāji kolēģi padomes eh, darba kārtībā iekļauti ļoti svarīgi jautājumi saistīti ar ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Padome diskutēs par aizsardzības savienību, darbvietu radīšanu. Eh, tomēr šie, šīs runas nav radījušas nekādas taustāms rezultāts un mēs varam secināt, eh, ka sagaidāmais caurāviens šogad netiks panākt. Ir identificēti pasākumi, tomēr ekonomiskās reformas tos neatbalsta. Ir eh, dažādi pasākumi, kas ir domāti maziem vidējiem uzņēmumiem, bet tie nav pietiekami. Vienīgais eh, mierinājums ir nācis no sezonāla bezdarba samazināšanās. Es eh, gribu runāt par pagaidu pasākumiem. Ziemā problēmas vēl vairāk sāsinās, un es domāju, ka mēs redzēsim arī to rezultātu, kas notiks vasarā, kad jauniešu bezdarbs atkal palielināsies. Es domāju, ka mums vajadzētu fokusēties uz sekojošo. Ir nepieciešami īpaši pasākumi eh, uzņēmumiem, kas nodarbinātu jauniešu līdz 30 gadu vecumam. Otrkārt, finansiālais atbalsts jauniešiem, kas pērk uh, savu pirmo mājokli. Un ir arī nepieciešams samazināt nodokļu nastu uz strādājošajiem. Jāliek minimālie nodokļi darbinieku ģimenēm. Paldies. Un tad ir pusotras minūtes Sinklērs kundzei. Paldies priekšsēdētāji mums joprojām ir ekonomiskās grūtības visā kontinentā, un ko tad eh, Eiropas Savienība lemj diskutēt. Uh, Eh, padomē. Runāt par aizsardzību. Es gan teiktu tā, eh, ka visā Eiropā ne tikai apvienotā karalistē mm, aizsardzība tomēr ir cilvēku rūpju saraksta lejas galā. Viņi negrib eh, runāt par aizsardzību, grib par nodarbinātību, par to, cik maksā dzīve, kā pieaug inflācija, bet jūs par to negribat runāt. Jūs par aizsardzību gribat spriest. Mēs dzirdējām, ka komisija saka, ka vajadzētu sacensties ar ASV. Kāpēc tas būtu jādara? Mums ir 28 suverēnas valsts valstis un uh, arī apvienotā karaliste. Um, mēs negribam, lai būtu viens suverēna valsts, ko sauc par Eiropas Savienību. Jūs gribat eh, iet uz priekšējā supervalstī. Eh, kāpēc mums vajadzētu konkurēt, sacensties ar ASV? Kāpēc mums vajadzētu strādāt ar viņiem kopā? Kāpēc mēs gribam atkārtot vēlreiz to, kas ir? Mums jau ir NATO pārbaudīts mehānisms. Mums ir jāatbalsta NATO. Tas ir, kas mums ir jādara. Un nodarbinātība, eiro. Jūs tagad priecājaties, ka Latvija ir iesaistījusies Eirozonā. Jūs limēt plāksters uz plāksteriem šajā vienotajā valūtas sistēma. Un, atkal tā jau viss ir nepareizi, un tad vēl viens plāksters virsū ar to Latviju, un atkal infekcija, un atkal plāsters. Un, un tad, kad jūs gribat ņemt nos visus plaksters, tad vēl sāpīgāk ir. Un tieši tā arī būs Eiropā, būs ļoti sāpīgs kritums. Un cilvēki cietīs, un viņiem sāpēs pārstājiet šo te nenormālību. El señor Saudargas. Divas minūtes Saudargas kungam. Gerbiamas. Paldies priekšsēdētāji. 19. un 20. decembrī Eiropadome runās par vadlīnijām nākotnes drošības un aizsardzības politikai padomē runās par priekšlikumiem, kā paaugstināt EMS efektivitāti, kā stiprināt ekonomisko koordināciju, lai nodrošinātu Eiropas Savienības finansiālo un ekonomisko stabilitāti ilgtermiņā. Eiropas Savienības līderi uh, apskatīs arī progresu un arī, kā teikt, iznot pasākumu, kas stiprina ekonomisko progresu. Visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi un Eiropas interešu pamatā tie ir. Eiropas līderiem būs arī debate par Banku Savienības izveidošanu. Tā Lietuvai, Lietuvas prezidentūra ir viena no prioritātēm. Uh, Vispirms, pirmais līmenis banku savienībai jau ir atrunāts, vienotais atrisināšanas mehānisms, un es ļoti ceru, ka padome tagad vienosies arī par otro pilāru, kas palīdzētu apkarot banku maksātnespēju vai bankrotu. Uh, Um, protams, atrisināšanas mehānisms būs banku rokā, tomēr, rokās, tomēr nodokļu maksātāja nauda tiks aizsargāta. Lai šāds banku krīzes novērstu, ir jāuzlabo uzraudzība un arī jāatjauno kompetences starptautiskajos tirgos. Uh, Um, tas viss veicinās kreditēšanu, varēs aizņemties labāk gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi. Eiropā domē tiks apkopot arī enerģētikas joma. Mēs zinām, ka mums ir jaunais projekts, par to mēs vienojamies iepriekšējā sesijā. Tur ir budžeta līnija um, strateģiskajiem projektiem, kas ir ilgtermiņa projekti, un Eiropas komisija ir apstiprinājusi arī kopējais intereses enerģētikas projekts. Uh, paturot prātā to, ka jau tagad Eiropieši maksā pārāk daudz par energoresursiem, ir ļoti svarīgi, lai šie projekti tiktu īstenot pareizi. Tādā veidā mēs pabeigsim enerģetikas tirgu un, un novērsīsim energo salas. Tas uzlabos konkurētspēju un arī nodrošinās zemākas cenas patērētājiem. Paldies, kolēģi! Un tagad pusotras minūtes Gerero Saloms. Comienzo de su intervención. Paldies, priekšsēdētāji. Svobodas kungs runāja uh, par uh, to, kādi ir izaugsmas rādītāji ASV un kādi tie ir Eiropas Savienībā. Pat tiešām uh, ļoti bēdīgs, uh, mums neizdevīgs salīdzinājums. Jāsaka, ka Amerikā izaugsmas rādītāji ir augstāki par bezdarba rādītājiem. Jāsaka, ka Eiropas Savienībā ir dažas valstis, kur ir tik daudz bezdarbnieku ka nav iespējams bezdarba rādītājus samazināt pat līdz 10% no 2008. līdz 2012. gadam kādā citā kontinentā bija daudz efektīvāka politika nekā Eiropas Savienībā. Šī radikālā taupības politika nav nesusi nekādus cerētos augļus. Augļi tika plūgti citās pasaules valstīs, citos kontinentos, bet mēs nerunājam tikai par politiku, mēs domājam par lēmumu pieņemšanas procesiem. Tur, citos kontinentos, lēmumi tiek pieņemti nekavējoties. Mums ir jāatzīst, ka Amerikas Savienotās valstis gandrīz uh, riskēja um, uh, administrācijas paralīzi, uh, tur vairākus mēnešus nekas nenotika, jo viņi nevarēja vienoties par budžetu, bet, nu, kas notiek Eiropas Savienībā? Mēs runājam par banku glābšanas mehānismu. Uh, un mēs pat nevaram prognozēt, vai nākamajā Eiropadomē ir tiks panākta vienošanās, bet skaitļi runā ko citu. Lai izveidotu šādu fondu, būs nepieciešama vēl vismaz uh, 10 gadi, nu, līdz 2026. gadam. Ņemot vērā šādu darba grafiku, mēs nevaram izveidot visaptverošu banku savienību Eiropas tautsaimniecībā. Mums ir jāgroza sava politika, mums ir jāgroza lēmumu pieņemšanas mehānismi. Paldies, Enrika, un tagad eh, Vatsona kungs. E, e, e. Dāfa kungs. European eh, Council. Eiropa dome. Of aspirations and. Ir izveidojusi apjomīgu darba kārtību, kas veltīta drošības un aizsardzības jautājumiem, bet ko viņiem vajadzētu darīt, ko viņi varētu darīt? Viņiem vajadzētu pieņemt lēmumu par Eiropas kaujas vienību sūtīšanu uz Centrālā Afrikas Republiku, lai atbalstītu Francijas spēkus, kas tur jau ir ieradušies. Tas būtu lielisks militārās sadarbības piemērs. Tas, bet jāsaka, ka kopš 2005. gada Eiropas spēki nekur nav sūtīti sākumā jo eh, bija franču, vācu un pēc tam arī britu veto. Vēsture atkārtojas, un ja tā tas turpināsies, tad eh, šādi Eiropas spēki nekad netiks izveidot. Nākamā nedēļa mums ir iespējas pieredzēt to, kā militāri eh, stabilas un pārliecinošas valstis varēs uzņemties līdera lomu, pielikt punktu runāšanai un eh, varēs uzsākt kopīgu darbību, lai aizsargātu un veicinātu drošības intereses, ES drošības intereses. Thank you. Gracias. Paldies, paldies, Andrew. Un tagad Evānsas kundz uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Ja mēs vēlamies, lai Eiropa darbotos labi, mums ir jāapzinās, kāda būs tās starptautiski spēlējamā loma. Eiropas Savienība varētu būt mieru veicinošs spēks visā pasaulē. Ja mēs izveidotu pietiekam efektīvu drošības politiku, protams, ir jādomā par šādas politikas iedzīvināšanu visās politikas jomās, vīdes, sociālajā, ekonomikas politikā. Mums ir jāturpina eh, celt mieru visā pasaulē. Bet kā tad to to var darīt ne jau ar militāru spēku, ar civiliem līdzekļiem, veicinot uh, savstarpēju saprašanos, novēršot konfliktus, sadarbojoties ar ANO. Es domāju, ka tagad ir pienācis laiks investēt ne ieročos, bet cilvēkos, ir sevišķi jauniešos, radot darba vietas, atkopjoties no krīzes, atjaunojot un uh, paliek panākot saprašanos visu eh, nāciju eh, vidū, kā Basku zemes, Flandrijas, Skotijas un arī pārējo reģionu starpā. Paldies Evans skundzei uz pusotru minūtu Tornešovska kungs. Tošinovski. Tošinovska kungs, paldies priekšsēdētāji komisāra kungs. Šodien diskutējam par uh, eiro uh, padomē un jautājumi ir saistīti ar aizsardzības nozari un simtiem miljonu cilvēku īstenībā kopumā strādā. Un runājam arī par to, kā ir nepieciešams uzlabot eh, tehnoloģiskos risinājumus. Šeit ir gan uh, humānā uh, palīdzība un uh, cīņa pret terorismiem. Un ar vien, uh, ar, ar gadiem mēs konstatējam, ka jaunie tehnoloģiskie sasniegumi uh, nozīmē arī jaunus izaicinājumus. Un šeit ir nepieciešams nodrošināt plašāku finansējumu, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams maksimālais līmenis, lai varētu optimāli izmantot dalību valstu aizsardzības resursus. Un brīžos, kad mums ir tik ierobežots budžets, ir jāsamazina arī izmaksas. Izmaksas, kas ir saistīts ar aprīkojumu izmantošanu. Ļoti svarīga loma šeit uh, Uh, maziem vidējiem uzņēmumiem. Un uh, tad attiecīgi tīpaši, ja mēs runājam par specializētām tehnoloģijām, uh, un tas ir jādara Eiropas Savienības iekšienē. Tā ir mūsu loģiska nākotne, un mēs varam maksimāli nodrošināt koordināciju un attiecīgi būt ļoti labs NATO partneris. Liels paldies! Tagad lūdzu Marisa Matijas, jums ir viena minūte. Ja, prezidents. As reuniões do Conselho começam. Paldies, priekšsēdētāji. Padomas sanāksme. Izskatās, ka vairāk ir lobētāja sanāksme. Nu, vismaz lobētājiem ir arvien plašākā loma. Un iedzīvotāju ja vajadzībām tiek atvēlēta daudz mazāka eh, loma. Drīzāk tie ir lobētāji, kas darbojas finanšu sektorā. Uh, Varbūt labāk būtu pievērsties tieši iedzīvotāju interesēm. Šeit mēs runājam par aizsardzības lobētājiem. Mums ir jākoncentrējas uz investīcijām, kas ir saistītas ar iedzīvotājiem, nevis uh, apbruņošanos. Iedzīvotājiem ir ļoti vienkāršas vajadzības. Viņiem nav mājokļa, viņiem nav ēdiena pietiekamā daudzumā. Viņus ne īpaši interesē aizsardzība priekšsēdētāji, Eiropas Savienība iet pa ceļu, kas novedīs uh, iznīcībā, un mēs jau esam tuvu brīdim, kad vairs nevarēsim atgriezties. Varam pat salīdzināt ar Džeimsa Bonda filmu, pēc piecām sekundēm viss tiks iznīcināts. Paldies, un tagad lūdzu Salavrakusa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jā, protams, Eiropas Savienībā ekonomikas stāvoklis uzlabojas, tā mēs varam piekrist, bet nekādā gadījumā nevaram teikt, ka mums ir izaugsme tagad. Eiropas uh, ražotnes tiek slēgtas un nav jaunu darba vietu. Tāpēc es nezinu, vai Eiropas komisijā un Eiropas Savienības padomē jau tagad tiek piedāvāti konstruktīvi risinājumi, lai šo jautājumu risinātu. Uh, un tagad Latvija vēlas kļūt par uh, vēl vienu Eirozonas valsti. Nu, padomājiet, šeit mēs runājam par kopīgo drošības un aizsardzības politiku Eiropas Savienībā, un atceramies, kas notiek Grieķijā. Grieķija savukārt uzskata, ka labāk būtu slēgt militāro nozaru. Un uh, jādomā par ekonomikas sekam. Arvien vairāk Grieķijā ir eh, eiroskeptiķu vārā. Un, manuprāt, nebūtu pareizi uh, piekrist šādiem pasākumiem. Lielas paldies, un tagad viena minūte štāsenes kundzei. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Eh, savienībai varbūt eh, tagad ir pienācis laiks runāt par kaut ko citu, par militāro sadarbību. Protams, eh, krīze nekur nepazudīs no sevis, bet tagad tiek runāts par kopīgu operāciju finansējumu, par uh, bezpilotu līdmašīnu iepirkumu, un, protams, tas viss tiks maksāts no ES budžeta. Uh, un tagad līdzekļi tiks izmantoti, lai vēlreiz palielinātu šo birokrātisko uh, arhitektūru, lai ES kļūtu par militāro supervaru, bet pilsoņiem jau šie federālie un dārgie hobiji nenesīs nekādu labumu. Un tagad ir vēlme izveidot Eiropas Savienības federālo valsti, kurai būs arī pašai savu militārā vara. Īstenībā šiem jautājumiem ir jāpaliek dalību valstu pārziņā. Nu, NATO jau darbojas pietiekami labi. Es ceru, ka nākamajā Eiropadomē, kur tiks runāts par militāro savienību, tas izvērtīsies neveiksmē, jo tas ir svarīgi Nīderlandē. Broka kungs, es jums vēlos teikt, ka neskatoties uz jūsu Eh, nepatiku pret populistiskajām uh, partijām, uh, īstenībā nu, jaunas vēsmas šeit sāks pūst nākamā gada maijā. Paldies, un tagad Lavijas kungs uz divām minūtēm. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Nākamā ir padomas sanāksme, būs iespēja runāt par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem tīpaši ņemot vērā, kādi lēmumi ir jāpieņem turpmākajos mēnešos, ir nepieciešams stiprināt Eiropas Savienības ekonomiku, tā lai varētu atkal ražot, lai varētu atkal augt, un ņemot vērā šobrīd, kāda ir budžeta dalība valstīm, mēs pagaidām vēl cīnāmies ar krīzi, un, protams, īstā krīzes apkarošanas politika ir saistīta tieši ar attīstību, ar izaugsmu, nevis ar, ar taupīšanu. Un tad, kad ir izveidota patiesa valūtas un monetārā politika, tad mēs varam runāt par krīzes pārvarēšanu. Runājot par Eiropas centrālo banku, atceramies, kas notiek Amerikā, ir uh, Federāla rezerves banka, tur notiek investīcijas valsts iekšēnē, resursi ir pieejami, un tādā veidā var mazināt arī parādu. Un šeit, manuprāt, ļoti svarīgi nepievērsties tikai personiskajām interesēm. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībai būtu koordinēta pieeja pieejama, lai būtu efektīvāki līdzekļi, efektīvāki instrumenti, un jau tagad ir nepieciešams, nepieciešama ceļa karta ar ļoti konkrētiem termiņiem, tā lai būtu skaidri pateikts, kurā brīdī mēs vēlamies panākt kopīgu, patiesi kopīgu drošības un aizsardzības politiku. E, vēlos arī runāt par e, situāciju e, pēc traģēdijas Lampedūzā. Manuprāt, tas vēlreiz parādā, cik ļoti svarīgi migrācijas plūsmas jautājums ir izcenāt koordinēti. Migrācijas jautājums vairs nav tikai ārkārtas pasākums, kas ir saistīts ar konkrētām valstīm, kas atrodas vid pie vidus jūras, bet uh, tas pats attiecās uz daudzām citām valstīm. Uh, Tas, kas notika Ukrainā, manuprāt, arī ir brīdinājuma signāls. Atceramies, ka mēs vēlamies, lai Eiropa darbotos veiksmīgi, lai mēs varētu tik galā ar krīzi situāciju kopaskundz. Paldies priekšsēdētāji! Nu jau desmit gadi ir pagājuši kopš 2004. gada, kad tika izveidota Eiropas drošības stratēģija, un pieci gadi ir pagājuši Eh, kopš esam diskutējuši par šīs stratēģijas ieviešanu. Decembrā padome izvirzīja vairākus mērķus, un arī Eiropas parlamentā esam skaidri un gaiši pateikuši, ka mēs vēlamies eh, virzīties uz priekšu attiecībā uz kopīgo aizsardzības un drošības politiku. Tas ir svarīgs um, aspekts kas ir saistīts ar stiprāku, dziļāku Eiropas integrāciju. Savādāk Eiropas Savienībā starptautiskajā līmenī nevarēs uh, pildīt savu lomu. Vienkārši būs milzīgs kopīgais tirgus, nekas vairāk. Un uh, tas nozīmē, ka ir nepieciešams taupīt arī tādos jautājumos, kas ir saistīti ar militāriem budžetiem. Un mēs kopā varam panākt daudz vairāk, un risinājums ir saistīts ar to, ka mēs sadarbojamies, mēs lielākā mērā uh, uh, uzticamies savā starpā. Esmu pārliecināta, ka kopīgai drošības un aizsardzības politika ir jābūt arī redzamai, taustamai. Tas nevar būt tāds uh, netaustāms temats, par ko runā politiskā elite un nekas vairāk. Ir jābūt ļoti konkrētiem pasākumiem. Un Lisabonas līguma noteikumi kas paredz uh, plašāku, ciešāku sadarbību. Mēs varam izmantot arī 14. pantu. Eh, kas ļauj atsevišķām dalību valstīm rīkoties ļoti konkrēti, un ir izveidota, eh, izveidota eh, komiteja Eiropas Savienības padomē, bet pagaidām īstenībā mēs neesam izmantojuši šos instrumentus, ir vienkārši dažādi solījumi. 2013. gada jūnijā, piemēram, tika runāts par to, ka ir nepieciešams paskatīties uz situāciju reāli, tad, tad līdz šim bija vienkārši dažādas deklarācijas un uh, idejas. Ir arī nacionālais egoisms redzams. Un Eiropa, pad, Eiropa padomē ir jāmeklē risinājumu Pēc uh, kopīgām interesēm un dalību valstīm ir nepieciešams nākotnē pieņemt lēmumus. Un šie lēmumi, protams, ir ļoti nopietni un žēl, ka tie pagaidām vēl nav pieņemti. Paldies! Un tagad Gorence kungs jums ir 20 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu skaidri teikt, mēs. Uh, vēl ilgi nebūsim Eiropas draugi. Mēs e, negribam redzēt, kā tiek, kā dzimst Eiropas armija. Ja šī, e, ja šī ideja realizēs, tad, tad ir jādomā, kā likvidēt mūsu šķēršļus aizsardzības sektora aizsardzībai. Šie e, šķēršļi varētu būt dažādi, ekonomiski un tā tālāk, bet arī šie tie militāro resursu izmantošana ir saistīti ar nevajadzīgu šķērdēšanu šajā budžeta periodā. Uh, Rezultātā mēs redzam, kā, izaug, kā pieauga aizsardzības izdevumi un arī izmaksas, un netiek izmantot arī ekonomija no mēroga. Un būsim realisti. Sekošu iemeslu dēļ armija, Eiropas um, armija ir saistīta ar šī sektora restruktūrizāciju un tam ir nepieciešams pamatojums. Un tad šis apvārsnis ir Eiropā ļoti īpatnējs, tam nav taisna līnija. Un tas mērķis, kas mums ir, ir saistīts ar atsevišķu valstu iespēju dot savu ieguldījumu aizsardzības stiprināšanā. Mēs varam dot, virzīties ar maziem soļiem, apmācība, dažādu elementu izmantošana no dalību valstīm. Tādā veidā mēs varam savstarpēju sadarbspēju izmantot un stiprināt. Un tas būtu jādara uz vienošanās bāzes. Piemēram, Malī gadījumā Eiropa parādījusi savu spēku, tomēr nu, parādīja, ka nav spējīgi izmantot resursus. Aikaut. Paldies tagad Aikaut kungs uz minūtu lūdzu. Paldies priekšsādētāji kungs. Es zinu ka plānotajā Eiropadomē galvenokārt tiks runāts par Eiropas aizsardzības politiku, bet es domāju, ka arī ka nozars pārstāvjiem tur būs daudz vairāk ko teikt, bet es gribu pievērsties arī ekonomiskai sadarbībai un ekonomiskās savienības tālākai integrācijai. Eh, vakardien eh, ministri, finanšu ministri jau par to runāja, ka ir jāveido šāds glābšanas fonds, eh, ko varētu organizēt balstoties uz starp starp valdību principiem. Un nākam nedēļ darba kārtībā ir iekļauti arī šie divpusējie kontrakti starp dalību valstīm un Eiropas komisiju. Nu, atkal šķiet, ka Eiropa padome pilnībā ignorē komisijas demokrātisko kontroli. Viņiem ir aizvien vairāk varas. Uh, un kontrolas tiesību, bet kad viņi parūpēsies par to, lai Eiropas komisija tiktu demokrātiski kontrolēta? Un kad beidzot tiks kaut kas eh, darīts arī sociālas Eiropas labā, Eiropas nākotnē ir jābūt sociālai, vai arī nākotnes nebūs. Paldies! Paldies, eh, dārgais kolēģi! Tagad eh, uz vienu minūti Andersons kundze. Paldies! Es gribu teikt cilvēkiem, kas dzīvo komisijas programmas valstīs, kad jūs stāstāt, cik īrijas programma ir bijusi veiksmīga, tad neticiet tam, jo īstenībā šeit daudz kas ir salaists grīstē. Masu bezdarbs, aizvien vairāk nabadzības, pilnīgi nolaisti, izpostīti reģioni un trojkas nepiekāpīgā, nežēlīgā politika. Pilsoņiem vajadzēja ievērot taupību, ko uzspieda komisija, un īstenībā šī taupības politika ir cietusi neveiksmi. Un ekonomika patiešām ir uh, daudz cietusi, un neskatoties uz visu to, padome tagad vēlas uh, uh, veikt savu iznīcinošo darbību vēl uh, nežēlīgāk. Iz, izdodot vairāk līdzekļus militārajai bruņošanai, nu tas patiešām man liek, tas liek man matiem uz muguras sacelties stāvs to visu dzirdot. Un e, e Eiropa padome grib vēl vairāk militarizēt Eiropas Savienību, izveidot šo kopīgo aizsardzības politiku. Paldies, un tagad uz vienu minūtu Hans Pēters Mārtiņš. Mēģināšu runāt ļoti klusītēm, varbūt tad kolēģi mani ieklausīsies. Tās nav nekādas muļķīgas runas, ja mēs runājam, ka atrodamies krustcelēs. Un nav arī aplami teikt, ka mēs saskaramies ar risku, ka nākamajā parlamentā būs izveidota labējo ekstrēmistu grupa. Un es domāju, ka visiem politisko lēmumu pieņēmējiem ES beidzot ir jāatmostas un jāsaprot, vai patiešām ir loģiski tagad šo bruņošanās tēmatu izvirzīt priekšplānā un aizmirst sociālos jautājumus. Vai jūs tiešām esat galīgi? Un te var likt trīs punkti, izdodot tādus līdzekļus par bruņošanos. Daudzi cilvēki ir patiešām ļoti izmisuši. Ja mēs turpmāk rīkosimies tādā pašā garā, atkal varu likt eh, trīs punktu, nu tad mēs piedzīvosim 26. maijā, ko ļoti bēdīgu. Paldies! Paldies! Un tagad uz divām minūtēm Žants Piersodī. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, eh, godējumais padoms priekšsēdētāji Es gribu runāt, lai izteiktu, ka es nožēloju šo situāciju, ka nav padoms priekšsēdētā šeit, vai nu, gribētu zināt iemeslu, kāpēc eh, viņa nav. Un kāpēc eh, mēs nevaram debatēt eh, pirms Eiropadoms ar padoms priekšsēdētā, tad ļoti žēl, ka, ka viņš nav šeit klāt runāt par aizsardzības industriju. Tas ir viens sektors ar īpašām īpašībām, arī ilgtermiņa raksturs, ir nepieciešams arī apkalpot attiecībās sistēmas, kas ilgs gadu desmitiem ilgi, un arī publiskais raksturs. Tātad eh, Eiropas aizsardzības eh, ziņā es gribētu pateikties komisijai par lielisko paziņojumu. Arī mēs eh, parlamentā esam piedāvājuši radīt tādu Eiropas ražotāju statūtu un ar attiecīgam mm, rezerviem. Līdz ar to Eh, mēs varētu virzīt ražotāju intereses Eiropas līmenī, lai mēs varētu atrisināt arī certifikācijas jautājumu, lai mēs būtu autonomi. Mēs eh, izstrādājām eh, Galileo, lai konkurētu ar ASV, mums ir bijuši 30 satelīti un tāpat gribētu arī atsaukties uz Arno Danžāna teikto aizsardzības jomā, tātad šis jautājums ir saistīts ar kooperācijas jautājumu. Ne tikai mūsu parlamentā, bet arī uh, ar nacionāliem parlamentiem būtu jāsadarbojas, jo mēs uzskatām, ka tieši aizsardzības ir nacionāla parlamenta kompetence un pie tā strādā arī Eiropas aģentūra. Uh, jūs runājāt par šo rezultātu tabulu, bet ir jāstrādā vēl vairāk. Kādā veidā mm, mēs varētu izmantot vēl vairāk šo sociālo konverģenci? Uh, šis nolīgums, ko noslēdza Vācija par minimālo sociālo aizsardzību, tas ir labs signāls. Uh, tātad mums ir nepieciešams noteikt šos sociālos minimālos mērķus, lai mēs varētu iekļaut to mūsu politikā. Paldies uz divām minūtēm. Elīze Ferēra lūdzu. Paldies priekšsēdētāji decembra Eiropa padomē beidzot ir jāpieņem lēmums par Banku Savienības pilnveidi beidzot uh, ir jāizveido banku aussardzība programmu valstīm, un tā var vainagoties ar panākumiem tikai tad, ja būs vienoti mehānismi, vienoti līdzvērtīgi uh, noteikumi, ka bankām pašām ir jāsadz eh, zaudējumi un ir jābūt arī šim glābšanas fondam. Protams, ir uh, jāņem vērā arī iespējamie riski, kas varētu apdraudēt sistēmas Protams, dalību valstīm ir jādarbojas koordināti. Jāsaka, ka šis nav visai izdevīgs brīdis, lai pieņemtu šādus lēmumus, jo Eiropas pilsoņi vairs neusticas institūcijām, ka tās varēs pielikt punktu šai krīzē, bet starpveldību pieeja nav sev pierādījis praksē, neatrisinot parādu problēmas, ne citus urdošus jautājumus. Būtu nepieļaujami, eh, ka dalība valsts slēdz šos divpusējos līgumus ar komisiju un nevar būt tā, ka dalība valsts katra pati lems, eh, kā pārvaldīt savas bankas bankām pašām ir jāfinansē sava glābšana, piesaistot investīcijas, ir jābūt vienotam mehānismam, kā palīdzēt bankām, kas nonākušas eh, finansiālās grūtībās. Un mēs uzskatām, ka projekta trešā pīlāra joprojām trūkst, pilsoņi joprojām nesaprot ka Eiropas Banku Savienība ar vienotu uzraudzības mehānismu uh, būs tāds kā atbalta mehānisms uh, viņu iekrājumiem. ASV uh, tika panāktas uh, depozīta garantijas, lai varētu atgriezt pilsoņu uzticību banku sistēmai. Mums ir jādara kas līdzīgs, lai pilsoņi atkal sāktu uzticēties bankām un nebaidītos tajās uh, noguldīt naudu. Protams, Eiropa padomē tas ir jāņem vērā un jāgarantē, lai banku savienība nav tikai kārtējais solis palielinot jau tā lielās atšķirības dalību valstīs gan politiskā plāksnē, gan ņemot vērā pilsoņu ikdienas dzīvi. Paldies, tagad Čārls Brons. Paldies! Komisija vēlas vairāk konkurences vienotajā tirgū, eh, iepērkot eh, munīciju un, eh, daž, un ieročus, un viņi te runā par fragmentācijas samazināšanu un par to, ka tiks izsludināti konkursi. Apvienotā karaliste varētu izmantot Līsabonas līgumu, lai aizsargātu savas nacionālas intereses, kā to darīja Polija, par ko to var tikai uzteikt veikt. Policija vēlas cīnīties uh, pret tirgus deformēšanu, bet tas ņems, uh, atņēmis dalībvalstīm to suverenitāti. Aizsardzība ir pārāk uh, svarīga dalībvalstu interesēm. Nevar to pakļaut vienotā tirgus konkurencei. Uh, apvienotā karaliste nevar būt atkarīga no šāda ieroču iepirkuma. Jāsaka, ka mums eh, taču arī bija reizi jāaizstāv Falklendu salas no Argentīnas agresijas. Paldies! Un tagad, protams, Ievičkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Eiropa padomas sanāksme, kas ir paredzēta nākamnedēļ, noteikti izskatīs ļoti svarīgas lietas, un pie šīm svarīgām lietām pieder arī jautājumi kas ir saistīta ar aizsardzību, ar kopīgo drošības politiku. Un ņemot vērā to, kas šobrīd notiek Kievā, un ne jau tikai šodien, bet nu jau vairākas nedēļas šie traģiskie notikumi notiek, bet ir tīpaši vakar vakarā, ir, manuprāt, ir absolūti skaidrs, ka Eiropadomē ir nepieciešams izskatīt arī jautājums, kas ir saistīti ar situāciju Kievā un Eiropas Savienības attiecības ar Ukrainu. Uh, asociācijas līguma parakstīšana, eh, nolīguma parakstīšana, kas eh, tika atteikta pavisam īsi pirms samita, bija ļoti pārsteigta, bet tas, kas notika vakar un šorīt, eh, kas ir milicijas iejaukšanās pret demonstrantiem, kas ļoti miermīlīgā garā demonstrēja un bija klāt pat Eiropas Savienības uh, Uh, politikas pārstāvji, un manuprāt, vienkārši nav saprotams, kas notiek. Un nevar arī uh, izskaidrot to kādā veidā. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šodien no mūsu parlamenta, no Strasbūrās būtu skaidrs signāls, un arī nākamnedēļ no Briseles būtu šis pats skaidrs signāls. Un tūkstošiem cilvēki šobrīd pulcējas, lai viņi dzird vārdu solidaritāte, solidarnošķi, un lai viņi skaidri. Uh, redzētu, ka mēs atbalstam viņu mērķus, viņu sapņus, un mēs nekādā gadījumā nepieļausim situāciju, lai tā valsts, kas plāno kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, lai tur ar vardarbību tiktu risināti sociālai konflikti. Tāpēc es vēlos jūs aicināt e, iekļaut šeit mutisko grozījumu tā, lai jautājums par Ukrainu tiktu risināts Eiropadomas sanāksmē. Gracias, kolēģi. Paldies. Tālāk, Kekus kundze. Paldies. Šī gada maijā mēs runājām par to, ka ir nepieciešams apkarot nodokļu nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļiem un arī nodokļu paradīžu jautājumu bija vairāk priekšlikumu no parlamenta komisijai un dalībvalstīm, un dažas dienas pēc tam padomi ir pieņēmusi secinājumu saistībā ar tūkstots miljonu eiro nodokļu deficītu. Piecas gadus pēc, pēc uzkrājuma direktīvas bloķēšanas, ko veica Austrija Luksemburga, mēs dzirdam, ka tagad ir jauns termiņš noteikt šai blokādei, un līdz šī gada beigām būtu jābūt iespējamai datu apmaiņai. Mēs nerunājam par nodokļiem. Šķiet, ka G20 sanāksmēs viņi runā par citiem jautājumiem un ir, notiek dažādi sanāksmes, kur šis svarīgais jautājums netiek pacelts. Eiropas likumi tiek pieņemti, bet pēc tam tie ir jāpārnes un jāīsteno nacionālā līmenī. Un tāpēc, dārgie kolēģi, mūsu nodokļu nevienlīdzība ir milzīga. Tā līdzinās mūsu dalībvalstu veselības sistēma finansējuma. Un es domāju, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas arī ir svarīgs jautājums, par ko ir vērts diskutēt. Nodokļu krāpšana arī krāpšanās ar nodokļiem Eiropas semestra kontekstā, jo īpaši es dzirdēju komisijas viedokli, bet mums visiem vajadzētu darīt tā, lai dalībvalsts šos jautājumus liek augstu savā darba kārtībā. Paldies! Un tagad Lepēna kundze, lūdzu, vienu minūtu direktīva nosūtīšanas direktīva ir cinisma un muļķības simbols. Šodien mēs konfrontējam ar sociāla dempinga organizāciju. Un tas ir jūsu mērķis, tas ir, jūs esat panākuši arī algu samazināšanu un arī sociālo aizsardzības līmeņu pamazināšanos. Un uh, tagad šī te darba ministru priekšvēlēšanu retorika neko nenozīmē. Mums ir, uh, mēs runājam par to, ka vajadzētu cīnīties pret uh, krāpšanu, tas ir ļoti labi, bet šī krāpšanās un cīņa notiek jau ilgu laiku politiku. Mums jādomā par šo direktīvu un šī direktīvas formu. Uh, rezultātā mēs redzam lielāku bezdarbu, lielāku konkurenci starp uzņēmumiem un ir arī agresīva uzvedība no noteiktām dalību valstīm, kas gūst labumu no šīs sistēmas, lai uzbruktu Eiropas konkurētspēju. Kā jums šķiet, vai vēlētāji uh, pieņems Uh, citu uzņēmumu pieņemšanu mūsu valstī, kas pasliktinās Francijas situāciju. Un nav skaidrs, jūsu valsts, jūsu politika ir karš gan ekonomiskais, gan sociālais. Paldies, Jakonsārī kundze, tālāk. Consali quiere hacer una pregunta, la acepta usted, señora Consali. Gribētu uzdot jums jautājumu. 30 sekundes. priekšsēdētāji. Lepenkundze pilnībā nav sapratusi šo galveno īdeju, kas ir eh, darbinieku nosūtīšanas direktīva. Šeit galvenā doma maksāt vienādas algas strādniekiem. Eh, Neatkarīgi no valsts, kā jūs varat to visu apgriezt pilnīgi otrādi? Mais, madame, prenez-vous les entreprises françaises? Eh, pieņemsim, Jūs laikam domājat, ka Francijas uzņēmumi ir pilnīgi idiotiski, un arī visi vēlētāji arī ir domīgi, ka jūs neredzat, kādas jēga ir no šīs direktīvas. Jā, protams, vienāda alga, tas tā, bet kā ir ar sociālām izmaksām, to maksās izcelsmes valsts, un kāda ir sekas šai direktīva? 40 miljonu cilvēku, 40 miljonu, tūkstoši zaudēs darba vietas. Tātad 40 tūkstoši zaudēs darba vietas un, un de, dalību, mums ir jābūt konkurētspējīgiem, un kā tad tādā veidā viņi darbos konkurētspējīgā veidā, kad uh, sociālajiem maksājumiem, sociālā aizsardzība būs pašā minimālākā līmenī, kādā veidā virzīties var tādā garā. 30 sekundes para contestar y recuerdo. Lai Penes kundze, jums bija tikai 30 sekundes, lai atbildētu uz jautājumu. Un kolēģi, kas uzdod jautājumus, lūdzu dariet to, uh, izmantojot zilo kartiņu. Tagad. Fernandes kungs, Grandes Paskāla kungs, paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka uh, ir uh, nests ļoti daudz upuru, lai ieviestu struktūru reformas un uh, samazinātu izdevumus, un tagad uh, tas uh, pamazām, pamazām sāk at, atmaksāties, bet mēs esam vēl ļoti vārgi, mēs neesam pilnībā atkopušies no krīzes. Un ir pieci jautājumi, kas joprojām nav atrisināti. Pirmām kārtām fiskālā konsolidācija, tai jābūt elastīgai, eh, jāpieļauj izaugsmu, otrām kārtām struktūra reformas, lai mēs varētu būt konkurēt spējīgi un radīt jaunas darba vietas. Ir jāturpina Eiropas integrācija un reformas Eiropas līmenī. Mums ir jāvirzās uz priekšu, jāpanāk progresa arī Banku Savienības kontekstā, it sevišķi paturot prātā vienotā tirgus aspektus. Ir daži runātāji, kas uzskata, ka šādas vienošanās nav nepieciešamas, bet tās patiešām ir no svara. Ir jāparūpēs par darba vietām, it sevišķi jauniešu iesaisti darba tirgu. Mums ir eh, pietiekam daudz instrumentu, bet ir eh, jāizstrādā arī jauni instrumenti, lai eh, nodrošinātu likviditāti uzņēmumos ir beidzot jāatvesoļojas no krīzes. Tagad par banku savienību. Vienotais glābšanas mehānisms būs ļoti izšķirīgs solis, kas būs jāspēr padomēji. Eiro padome eh, tā padziļināti runās par Eiropas drošības un aizsardzības politiku. Eiropas politikai nebūs pilnveidotas, eh, pilntiesīgas eh, ārpolitikas, ja nebūs vienotas aizsardzības politikas. Mums ir jābūt vienotiem, saliedētiem, lai dalību valstis varētu darboties kopīgiem spēkiem, tā garantējot labāku efektivitāti, izmantojot izvairoties no pūliņu un līdzekļu uh, nepamatots liekas iztērēšanas. Mums ir jābūt veiksmīgiem, mums ir jābūt saredzamiem arī citās pasaules daļās, lai mēs būtu uzticamāki, stabilāki un uh, labklājīgāki. Paldies! Tagad uz divām minūtēm Beres skundze. Merci, monsieur le... Paldies, priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāja vietniekums jūs redzat, ka šis parlaments nevar izpildīt savu kontraktu daļu, un tas ir nolīgums, kas tika pieņemts Trojka soft ietvaros, lai īstenotu reformas. Jūs teicāt, ka padome jums ir teikus, ka ka šis nolīgums tiks izpildīts, bet mēs tam neticam. Es esmu noraizējusies par ECOFIN lēmumu. Par finansiālo solidaritāti. Mums ir nepieciešama kopienas metode. Ar stabilitātes mehānismu mēs meklējām starpvaldību risinājumu, bet tas nav tas, ko mēs gribam redzēt Pateicoties parlamentam, mēs esam vienošies par pirmo banku uzraudzības pilētu, protams, vienoto uzraudzības sistēmu. Padoms pārstāvju kungs, ieklausieties tajā, ko es saku. Par šo sociālo dimensiju nav darīts pietiekam. Vai varētu lūdzu padoms pārstāvs ieklausīties manī lūdzu? Vai jūs nevarētu klausīties tajā, ko es saku? Atkārto angļu valodā. Thank you! Paldies! par šo sociālo dimensiju. Arī šeit nav izpildīts solītais. Jūs esat saņēmuši mandātu no jūsu priekštučiem, iepriekšējā padomas priekšsēdētāji, un uh, esat apņēmušies risināt sociālos jautājumus. Um, un arī komisijas paziņojums šai ziņā ir. Uh, vai jūs esat jau īstenojuši indikators? Mēs teicām, ka, ka ir nepieciešama arī procedūra, ar indikatoriem tikai nepietiks, bet jūs teicāt, teicāt tā kā mm, Eurostata dati 120 eh, miljonu cilvēku ir ir apdraudēti. Tas ir viena ceturtā daļa no Eiropas iedzīvotājiem, tā saka Eurostat, un šeit es gribētu Kleva, Klevušu kundzi atbalstīt. Mēs gaidām rezultātu, un mēs ļoti ceram, ka notikumi Luksemburgā galu galā ļaus mums virzīties uz priekšu, jo šeit tūkstošiem miljonu pietrūkst Eiropas eh, valstu budžetos, lai cīnītos pret visu šo problemātiku. Galpelts. Uz divām minūtēm Galpelts, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, dien ir eh, vērojamas arī tādas eh, pirmās iedrošināšanā iedrošinošās zīmes. Eiropas eh, tautsēmniecības uzplaukumam, bet komisija vēl ilgi nevar sev sist uz pleca un priecāties par paveikto. Ir jāizvērtē paveiktais. Kas ir noticis? Vai uh, izaugsme ir sasniegta pateicoties jūsu krīzes pārvaldībai, vai arī dalību valstu piekoptajai politikai? Tā jau arī var nest cerētos augļus bet, protams, nedrīkst eh, pārkāpt subsidiaritātes principu. Eiropadomē tiks eh, aplūkoti ļoti būtiski jautājumi. Ir, protams, jāpien arī Ukrainā notiekošais, ir jāizrāda solidaritāte demonstrantiem. Viņi ir cilvēki, kas ir proeiropeiski noskaņoti, viņi ir patiešām vienis prātis par to, kāds ir galvenās Eiropas vērtības. E, protams, ir iekļauts e, arī vēl kāds darba kārtības punkts e, programmā, proti kopīgā aizsardzības politika. Tirgus ir fragmentēts. Uh, un uh, apspriežot šo jautājumu, viņi vēlas uh, fragmentizācijai pielikt punktu un parūpēties par efektīvāku līdzekļu izmantošanu. Mēs patiešām izdodam pārāk daudz līdzekļu šajā jomā, lai šo jautājumu tā vienkārši atstātu novārtā. Es gribētu arī uh, pateikt komisijai un padomēji, ka nedrīkst radīt pārlieku birokrātisko nastu Eiropas pusgada kontekstā mums ir jāizvērtē jau sasniegtais valstīm domātie ieteikumi. Ir jākontrolē, ir jārada tādi mērķi, kas varētu uzlabot da dalību valstu savstarpējo sadarbību. Protams, darbā ir jāiesaist arī dalību valstu parlamentu. Paldies, paldies, un tagad uz pusotru minūtu Bulmankungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Ja mēs šodien pavaicājam kura institūcija visvairāk bloķē Eiropas ekonomisko atkopšanos, tad mēs varam skaidru un gaišu atbildēt, tā ir padome. Dāmas un kungi, tur netiek definētas skaidras politikas vadlīnijas, netiek uh, gūta mācība no iepriekš pieļautajām kļūdām, un padomē tiek izdomāti aizvien jauni uh, termini un definīcijas, piekopjot kaut kādu pseidopolitiku, bet mēs gribam, lai padomu uzņems arī politisko atbildību. Jūs te visu laiku skandināt, ka ir jābūt sadarbībai, bet mēs gribam atbildes uz ļoti nepārprotamiem jautājumiem. Kas ar ko ved sarunas? kā tiek uh, nodrošināts uh, finansējums, kas īsteno programmas un kur tad ir parlamentārā kontrole, kam pakļaut šādu politiku. Mēs uzdodam šos jautājumus un galu galā tagad atkal tiks izveidota jauna trojkas politika, politika, kas ir sapuvusi jau saknē, neņemot vērā tās mācības, ko esam guvuši, ņemot vērā šo tirgus uh, radikālo, antisociālo, nedemokrātisko politiku. Jums taču nešķiet, ka ja jūs maksājat par mūziku, ka jūs varat arī to pasūtīt un pateikt, kā, kāds skaņdarbs tad ir jāspēlē komisijai. Es gribu teikt, ka jums ir jāpiekopja cita veida politika. Udo Harmsas kundze grib tev uzdot jautājumu. Rebeka, lūdzu, tev pusminūte. Tu vari uzdot eh, jautājumu kolēģim Udo. Es eh, ar abām rokām varu piekrist eh, Bulmana kunga eh, paustajai kritikai. Merkels kundze iepriekšējā Eiropadomē jau paziņoja par saviem nodomiem. Es gribēju pavaicāt, ko tad sociāldemokrāti par to domā, jo jūs esat gatavi veidot lielo koalīciju ar Merkels kundzi. Nu, kā tad jūs to visu varat apvienot? Paldies! Mit Vergnügen! ar lielāko prieku atbildēšu uz Harmsas kundzes jautājumu. Rebeka. Kādēļ tev, š... kā, kā tu domā, kādēļ es to visu tik labi zinu, kādēļ es tik labi pazīstu drēbi? Nu, es esmu pietiekam daudz pievērsies sociālajai politikai. Sociāla demokrāti uzskata, ka šāda politika ir jāpakļauj parlamenta demokrātiskajai kontrolē. To teicām gan pirms koalīcijas sarunām, gan eh, sarunu laikā, to teiksim arī pēc sarunām. Komisijai ir jāatbild uz jautājumu, kādēļ tā nevar pateikt, ka mēs nevaram atļauties Eiropas uh, pusgada finansējumu. Nedrīkst piekopt šādu nedemokrātisku politiku. Jāsaka, ka tiem, kas ir uzņēmušies atbildību, arī tas ir jādara un jādara uh, pēc labākās sirdsapziņas. Tā ir mana pozīcija un tā ir arī sociāla demokrāta pozīcija. Tas nav nekāds noslēpums. Paldies, Udo! Un tagad uz divām minūtēm uh, Paulo Rangels lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! vēlētos pievērst jūsu uzmanību, ka Eiropas Savienībai pašreiz ir jāizveido efektīva drošības un aizsardzības politika. Uh, Nu, tas nav pats vieglākais uzdevums krīzes Lībijā un Sīrijā to ļoti labi ilustrēja. Mēs redzam, ka kolēģi ir šķelti, viedokļi nav homogēni. Tādēļ šis modelis ir jāpadara stabilāks, spēcīgāks, lai mēs varētu parūpēties arī par drošības un aizsardzības politikas kohēziju. Esam informēti, ka civila aizsardzības vienības ļoti labi darbojas, cīnoties pret ugunsgrēkiem, plūdu sekām, zemestrīču sekām. Un varētu izveidot arī tādas robežu kontrolas vienības, kas sadarbotos ar šiem civiliem spēkiem. Mums ir jāapzinās, kāda būs šī Eiropas aizsardzības politika, un uh, par to ir jāspriež, liekot galvas kopā ar Ziemeļamerikas partneriem. Īstenībā tā nav sakritība, ka viņi uh, mums stāsta, ka ir vairāk uzmanības jāpievērš aizsardzībai. Viņi jau gūši pietiekam daudz pieredzes šajā jomā. Mums ir jāizveido patiesa Eiropas aizsardzības politika. Un vēl kas. Uh, ir uh, labāk un efektīvāk jāizmanto jau spēkā esošās infrastruktūras, britu, franču militārā kapacitāte. Domāju, ka varētu šīs abas kapacitātes pietiekami labi koordinēt, kā tas notika, piemēram, Mali gadījumā. Ja mēs būsim vienoti, mēs padarīsim daudz vairāk nekā valstis eh, darbojoties katra atsevišķi. Un, manuprāt, pateicoties šādai platformai, mēs varēsim uzbūvēt kopīgo aizsardzības un drošības politiku. Paldies, un tagad Vilmots Kunds. Paldies, priekšsēdētāji! Bija ļoti priecīgi redzēt, ka ekonomiskā un sociālā politika ir iekļauta nākamajā padome programmā. Es ļoti ceru, ka vienreiz Eiropas līderi būs gatavi runāt par pasākumiem, kurus mēs esam gatavi uzņemties, lai aizsargātu sociālās tiesības un bija ļoti daudz palaist garām iespējas ar nosūtīšanas direktīvu. Šie tukšie laukuma direktīva ir tagad vēl vairāk paplašināti, jo tiesa ir lēmusi nelabvēlīgi bezkaunīgie uzņēmēji ir izmantojuši šīs priekšrocības, eksploatējot strādniekus uz standarta neievarošas rēķina. Un tagad mums ir iespēja parādīt, ka mēs esam nopietni, ka mēs gribam apturēt sociālo dempingu, mēs gribam, lai kustības brīvība būtu nodrošināta visiem. Un tagad tā vietā mums ir līgums, kas nesakārto problēmas 9. un 12. padoms nolīguma punkti, šie divi punkti vai panti, tie mazina tiesisko skaidrību Un ir arī jautājumi par uh, apakšu uzņēmēju darbību ķēdes uh, formā. Un ir neproporcionāli pasākumi. Lūdzu, atvainojiet, ja es izklausos ciniska vai pesimistiska sakarā ar nākamo samitu. Mēs gribam dzirdēt kaut ko uzmantinošu par eh, nodarbinātību, par nodokļiem. Tas varbūt ir pozitīvi, tomēr padomē ir jārīkojas izlēmīgi attiecībā uz um, nosūtītajiem darbiniekiem. Rīcība svarīga un nevis retorika. Paldies. Tālāk um, Marita Danāku divas minūtes. Paldies. Protams, tas ir neapstrīdams uh, fakts, ka šī Eiropa padoma ir ieguvusi uh, ļoti lielu uzmanību, neskatoties uz uh, ekonomikas un sociālo politiku, kāda joma nodarbina gandrīz pilnīgi visus, proti kopīgā aizsardzības un drošības politika. Desmit gadus pēc pirmajiem spērtajiem soļiem mēs konstatējam, ka darba kārtībā atkal ir iekļauts jautājums, kā izveidot patiesu aizsardzības un drošības politiku. Protams, tā ir jābūt veiksmīgai un līdz šim mēs runājam par kopīgu drošības un aizsardzības politiku, bet ir jāpadomā arī par kapacitāšu izbūvi un ko tad dara militārā nozare, kādi pasākumi jau ir īstenoti, vai augstā, augstā pārstāv jau ir sagatavojis savu nostāju, ir arī Eiropas parlamenta attiecīgais ziņojums, un Eiropā domē šie ziņojumi noteikti ir jāņem vērā. Tie ieskicē virzību tādu kā karti. Protams, visiem ir jāievēro taupības politika, ņemot vērā ekonomisko krīzi, bet ja mēs sadarbosimies efektīvāk, mēs varēsim panākt vairāk. Ir jāveido sinerģijas, ir jāizteno programma Atēna. Ja mēs runājam par eh, ieroču ražotājiem, ja atbalstīsim tos, mēs atbalstīsim eh, Eiropas uzņēmumus un arī MVU nevien lielos koncernus. Es domāju, ka šie uzņēmumi eh, patiešām var sniegt savu ar sastāvu, ražojot uh, munīciju. Un ja kāds vaicā, kas tad ir jādara, uh, krīzes laikā, tad, kad ir tik daudz bezdarbnieku, vai patiešām ir jārunā par aizsardzības politiku, bet var atbildēt jā, jo mēs runājam par vienotākas politikas kodolu. Mēs tādā veidā varam radīt papildus finanšu stimulus, lai labāk cīnītos pret visaptverošiem izaicinājumiem. Mēs varēsim piedāvāt vairāk drošības pilsoņiem un varēsim pāriet no vārdiem pie darbiem. Paldies! Gracias, senora Džernaku. Paldies, Džernaku kundze. Un tagad pusotru minūti vārds uh, Lopesam Agilēra kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka notiek šādas diskusijas. Daudz tika runāts par to, ka ir lielāka uzmanība jāpievērš drošības un aizsardzības politikai. Tā ir jāstiprina Eh, tieši tāpat kā attiecīgais rūpniecības sektors, bet eh, man šķiet, ap, man tas šķiet apšaubāmi, jo ņemot vērā taupības pasākumus, mūsu centieni ir jāmēģina optimizēt. Un tam ir arī politiska dimensija. Ir skaidri eh, jāidentificē, kāds progress ir panākts Banku Savienībā, uh, jāsaprot ar to, ka ar uzraudzības uh, mehānismu un garantiju fondu vien nav gana. Ir jāstiprina arī šī parlamenta parlamentālā kontrole. 2014. gada maijā notiks uh, parlamenta vēlēšanas, un tā būs uh, izšķiroša cīņa starp proeiropeiskiem un antieiropeiskiem spēkiem. Mēs redzam, ka daudz kur iezīmēs pat antieiropeiskas tendences. Un, manuprāt, šis ir īstais laiks, lai vēlreiz pārdomātu taupības politiku un eh, domāt par stimuliem izaugsmē, kā arī darba vietu veidošanu. Liels paldies, eh, Juan Fernando! Uh. Juan Fernando, hay una, hay una colega. Las... Viena kolēģi vēlas tev uzdot jautājumu, vai tu uz to atbildēsi? Jā, labi. Kārina lūdzu, 30 sekundes. Uh, Agilāra kungs, vai tu vari iedomāties, ka sociālo investīciju pakotnes ietveros uh, komisija, starp citu, ir sagatavojusi veselības pārbaudas ziņojumu, bet ja mēs pašlaik uh, mazinām investīcijas veselības uh, nozarē, vai nebūtu arī bruņojuma un mm, ieroču ražošanas nozarē tās mazināt? Mēs zinām, ka pret baktērijām, pret slimībām ir iespējams cīnīties tikai palielinot investīcijas veselības nozarē. Vai tu neuzskati, ka arī tās būtu investīcijas uh, Eiropas nākotnē? Lietuvas prezidentūra taču ir apņēmusies veikt attiecīgas pasākums. Juan Fernando, uh, vai atbildēs uz uh, Kādenbachas kundzes jautājumu? Jā, atbilde ir jā bet uh, ir skaidri jāpasaka, ka nav iespējams izdarīt vairāk ar mazāku līdzekļu apjomu. Nav iespējams veikt ietaupījums itin visur un uh, eh, piespies dalību valstis uh, ievērot tik stingrus taupības pasākums, ka tiek iznīcināta sociāla valsts un apdraudētas pilsoņu tiesības uz veselības aprūpi. Tas pats attiecas arī uz uh, centieniem Eiropas drošības un aizsardzības politikā. Arī šeit situācija ir tāda, ka mums ir zināmas ambīcijas, bet tad, ja mēs ticam vienotam Eiropas projektam, tad ir nepieciešamas arī attiecīgas investīcijas. Paldies, Ho Hokmārka kungs! Paldies, priekšsādātāji! Tās dalībāstis, kas ir uh, piemērojušas izdevumu politiku, ir nokļuvušas vēl dziļākā krīzē, salīdzinājumā ar tām valstīm, kas ir mēģinājušas veikt reformas. Tātad izai, vai nu lēna izai no krīzes, vai nu dziļāka krīze. Otrakārt, jautājums par Eiropas atvērtību, par pārvietošanās brīvību. To nedrīkst vērtēt kā draudus, tas ir Eiropas Savienības stiprais punkts un viena no mūsu fundamentālajām vērtībām, ko ir nepieciešams sargāt treškārt, apspriežot vissvarīgākās demokrātijas, stabilitātes un miera Eiropā vērtības, manuprāt, ir vērts uzsvērt, ka tieši šobrīd vienā no Eiropas galvaspilsētām simtiem tūkstoši cilvēku demonstrē pār Eiropas Savienību. Ir ārkārtīgi būtiski to atcerēties un to cienīt, jo Viņi redz, kā tas sola stabilitāti, tiesiskumu, brīvību, demokrātiskumu, caurskatāmību, un viņi balso par to visu. Šis ir veidošanās laiks, un mums ir jāsniedz uz to atbilde. Viņi nedemonstrē pret kaut ko, atšķirībā no tiem, kas vēlas slēptā veidā pakļauties citai varai. Uh, Viņiem ir uzskats, ka Ukrainā vajadzētu tiekties uz ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienību, bet uh, tumsas aizsargā tiek pieņemti citi lēmumi. Un mums ir jāsargā šie cilvēki. Mums ir jāuzskata, ka tā ir garantija Eiropas uh, mīram un stabilitātei un ir nepieciešams uh, plašāk diskutēt par to, kā labāk attīstīt Eiropas Savienību. Paldies, uh, kolēģi, viena minūte Hercogas kundzei. Paldies, uh, priekšsādātāji. Eiropas Savienība ir miera projekts, un tādām tam arī būtu jāpaliek. Ir nepieciešami mierīgi risinājumi, ir jā, jādod cerība Ukrainas tautai, un jāapzinās, ka arī rietumvalstīs pastāv uh, demokrātijas deficīts, tajā skaitā arī austrumos. Un tur ir nepieciešams panākt progresu, kas attiec uz tirgu, uz aizsardzības jomu, banku savienību, vienoto ekonomisko pārvaldību. Tie visi ir pierādījumi tam, ka ir nepieciešams vairāk Eiropas, kamēr valstu un valdību vadītāji Brislē runā par vairāk Eiropas, eh, pašmājās eh, nacionālu politiķi Eh, šos principus mīd ar kājām. Ir jābūt eh, skaidram, ka vai nu mēs izvēlamies eh, Fāraģa pieeju vai vairāk Eiropas. Fāraģa pieeja nozīmētu Eiropas norietu, un es domāju, ka politiķiem tas būtu jāpastāst arī pašmājās, ko tas viss nozīmē. Uh, Jā, paldies, Edīte. Divas minūtes uh, Meičēla kunga, kungam. Paldies, priekšsādātāji. Es jau iepriekš pieminēju ekonomikas atvesļošanos un izaugsmu, bet gribēju pakomentēt divas citas jautājumas. Kopējo aizsardzības un drošības politiku, īpaši tāpēc, ka nāku no militāri neitrās valsts. Es uzskatu, ka ir. Uh, ārkārtīgi grūti uzklausīt šīm fēnu lekcijas par militāro eh, resursu izmantošanu, jo īrijā šīm fēnu sponsorētas organizācijas izmanto šādas uh, militāras iespējas, par kurām maksā nodokļu maksātāji. Otrakārt, tas ir šīs organizācijas eh, mantojums, kas vēlas eh, pārrakstīt vēsturi. Pašlaik īrijas ekonomikā notiek ievērojamas eh, pārmaiņas par spīti tam, kā šim fēn to pastāvīgi apdraud. Un es domāju, ka runājot arī par kopējo drošības un aizsardzības politiku ir jāteic ka man izskatās, ka taupības apstākļos ir nepieciešama labāka sadarbība starp 28 dalību valstīm, nevis uh, 28 atsevišķi aizsardzības budžeti. Mēs varam izmantot šo naudu, lai palīdzētu tiem, kam tas ir nepieciešams. Runājot par kopējo aizsardzību, es domāju, ka te ir nepieciešama solidaritāte, kurai jānotiek abos virzienos, par spīti bažām par suverenitāti neitrālajām un blokiem nepiedarošajām valstīm eh, eh, piektā panta piemērošana NATO līgumā nav automātiska. Šīs valstis eh, vai nu pievienojas kādiem mehānismiem vai nē, un es domāju, ka tas varētu nodrošināt zināmas garantijas solidaritātes mehānismiem. Dažas valstis ir nonākušas grūtā situācijā mm, taupības budžetu dēļ, jo samazinās aizsardzības budžets un nauda ir jāizlieto efektīvāk mūsu pilsoņu interesēs un lai nodrošinātu drošību. Gracias, Jay. Tiene un minuto la señora. Paldies. Vienu minūte Gomesis kundze. Paraugieties uz Lampedūzu un pieaugušo nedrošību Lībijā. Jūs sapratīsiet, ka es ir dziļā politiskā krīzē. Tā nav spēja darboties kopā, un dalībvalstis pats atšķaisas savā starpā, apdraudot Eiropas drošību un nepildot pats savus uh, humanitāros pienākumus, glābjot dzīvības uh, jūrā. Organizētā noziedzība, teroristu draudi mm, padomē netiek pietiekami ņemti vērā. Uh, un netiek nodrošināta nepieciešamā tehnoloģiskā bāze, lai veidotu adekvātu kopīgu aizsardzības un drošības politiku. Paraugieties uz uh, manu valsti, uz Portugālu, paraugieties uz enerģijas un sadals sektoriem privatizācijas programmu, kur daudz kas nonāk Ķīnas eh, komunistiskās partijas kontrolē. Dalībvalstu budžeti tiek akli apgriezti, pilnīgi nekoordinējot situāciju un tiek uh, iznīcinātas būtiskas militārās iespējas. Raugieties uz Malī, Centrālā Afrikas uh, Republiku. Francijai tur vajadzēja ātri nosūtīt savus karavīrus vienai pašai, un vai tiešām jums ir nepieciešama papildus pierādījumi tam, ka es padome un komisija ir būtībā izgāzusi Eiropas drošību un kopējo drošības un aizsardzības politiku. Paldies, divas minūtes Engela kungam. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka tā nav tikai Eiropas uh, drošība, kas uh, pašlaik tiek apdraudēta padomas rīcības dēļ. Varbūt uh, tas pats notiek arī ar Eiropas uh, likumdošanu. Banku pārvaldība vien un banku savienība vien nepieliks punktu krīzai un taupības uh, režīmam. Uh, Tāpēc es domāju, ka vajag pārtraukt par to runāt, ir jāraugās, lai veidojot eh, politiku, mēs paturētu prātā Eiropas solidaritāti. Es redzu, ka Eiropas uh, Savienības padomes uh, valstis uh, un delegācijas pieņem diezgan skandalozes nostājas. Un eh, Eiropas eh, sociālās eh, drošības sistēma šobrīd ir izgājusi ārpus jebkādas kontrolas. Nepieciešams nodrošināt, lai Eiropas pilsoņi varētu pārvietoties Eiropā un izmantot arī sociālās apdrošināšanas iespējas. bet ir dažas dalībvalstis, kas vēlas pārvietošanās brīvību ierobežot, un priekšstādātāji man šķiet, ka tas ir skandalozi. Mēs zinām, ka Eiropa padome nav nedz eiropeiska, nedz efektīva, un tāpēc es aicinātu, lai priekšsādātājs aicinātu to valstu un valdību vadāt, vadītājs, kas populistisku iemeslu dēļ uh, apdraud Eiropas eh, fundamentālos eh, principus, to pārtraukt darīt. Paldies, Frank, tagad divas minūtes Kēlama kungs. Var teikt, ka nākamā būtiskā krīze Eiropā eh, visticamāk būs drošības un aizsardzības krīze. Mūsu kaimiņu reģioni ir kļuvuši aizvien nestabilāki Es domāju, ka pieaugs arī teroristu uzbrukumu skaits. Tiek uh, prognozēts uh, kiberuzbrukumu skaita pieaugums, bet vislielākais drauds ir Eiropas uh, spējās efektīvi atbildēt uz šiem uzbrukumiem. Aizsardzības budžets ir kļuvis par pirmo upuri taupības budžetiem, un man ir sajūta, ka es, kā kopums nav bijusi spējīga atbildēt uz draudiem un nav uh, spējas veidot attiecīgas aizsardzības kapacitātes. Resursa apvienošana ir uh, saprātīgs risinājums, bet tā nevar būt tikai vienīgā atbilde. Padomes, uh, padomē ir pēdējais laiks uh, izslī, beigt kļūt pašapmierinātai un uh, domāt par jauniem aizsardzības pasākumiem. Uh, Mūsu pilsoņiem drošība ir svarīgāka par visu citu, bet to nav iespējams nodrošināt par velti. Krievija ir būtisks izaicinājums ES mērķiem. Krievija modernizē savu armiju un vairāk nekā 4% no IKP tērē militāriem mērķiem. Mēs nevaram efektīvi stāties pretī Krievijas režīmam, kas pašlaik ir uzsācis ekonomisku cīņu pret mūsu austrumu partnerības valstīm, tad, ja mums nebūs uh, uzticama aizsardzības iespēja, ja es neuzņemsies, at, neuzņemsies atbildību, um, Kremlis mēģinās panākt savus mērķus Ukrainā, Moldovā, Gruzijā un Baltijas valstīs. Lielas paldies un visbeidzot Pēdējais runātājs šajā diskusija kārtā ir Kāras kungs. Jums arī divas minūtes. Pirmkārt, gribēju izteikties par Eiropas drošības arhitektūru. Pirms gada Eiropas Savienība saņēma Nobela miera balvu, un tas skaidri parādīja, ka Eiropas miera projekts ir bijis veiksmīgs. Mēs Eh, esam nodrošinājuši sadarbību, rēķināmies ar eh, citām valstīm, sadarbojamies, bet eh, rodas jautājums, pret ko tad mēs vēl aizstāvamies paši pret sevi. Šobrīd mēs runājam par aizsardzības pasākumiem, lai nodrošinātu kopīgiem spēkiem uh, risinājumu piedāvāšanu ārpus Eiropas un Eiropas parlamenta veikts pētījums rāda, ka resursu apkopošana šajā ziņā varētu nodrošināt eh, minimāli 26 un maksimāli 130 miljārdu eiro liels ietaupījums, kā arī palielināt efektivitāti. Es aicinātu uh, palielināt efektivitāti, samazinot izdevumus. Otrakārt, Valotas savienībai ir nepieciešama arī ekonomikas un sociālā savienība, kuru demokrātiski leģitimē un kontrolē Eiropas parlaments. Un banku savienība ir priekšnoteikums tam, lai banku uzraudzība varētu veiksmīgi darboties ja mēs pieņemsim lēmumu par Banku Savienības izveidu vēl pirms Eiropas parlamentu vēlēšanās, tad mēs dosim skaidru signālu, ka mēs krīzi uzvaram nopietni. Liels paldies! Un mm, tagad mēs esam izsmēluši individuālā runātāja sārakstu un pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Apzinieties, ka es atņemšu runātāju mikrofonu tieši pēc viena minūte ilgas uzstāšanās. Pirmā runātāja Gīneses kundze. Paldies priekšādāji pateicos padomai par paziņojumiem šīm diskusijām. Komisāri, jūs pieminējāt īriju. Paldies, ka jūs pieminējāt īrijas cilvēku izturību. Īrija Mēs esam izmantojuši palīdzības programmu, šie trīs gadi bija ļoti gudri. Bet kolēģi šajā zālē jau te ir izteikušies, ka īrija ir pozitīvs vēstījums. Izaugsme ir atna, atgriežusies, ekonomika atja, atjaunojas, eksports pieaug, mēs radām darba vietas un uzlabosies pašpārliecība arī procentu likmes parādzīmēm pieaugušas. Bet, bet būs ieguvēji arī no uh, ekonomiskās uh, lejupslīdes. Mums ir jāturpina, tiek izslēgts mikrofons runāto, runātājiem. Paldies, Paška kungs. The long-awaited EU summit on defense tuvojas samits par aizsardzības jomu un ir eh, div, divas, divas cerības. Kopš 2008. gada mums trūkst eh, rīcības un arī krīzes ietekmē aizsardzības sek sektors ir ļoti e, cietis. Mēs baidāmies zaudēt e, balsotāju tiesības, tāpēc E, mums ir ļoti grūti e, nodrošināt palīdzību industrijai. Mūsu tehnoloģija e, izzūd un mēs pievēršamies centralizētai sistēmai. Mums, mēs nedrīkstam vairs samazināt aizsardzības budžetu, mums ir jāseko procesam, lai mēs varētu rīkoties tālāk. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšstādātāji. Es minēšu pāris piemērus par Eiropas semestri. Es ceru, ka vairs e, netiks runāts tikai par makroekonomiskajiem indikatoriem vien. Ir jāraugās arī uz sociālo ekonomiskajiem rādītājiem, piemēram, uh, budžetu sanāciju. Mums ir vairāk nekā 20% eh, bezdarbnieku un vairāk nekā 60% jauniešu vidū. Tas viss notiek uz eh, budžeta mm, sanācija, notiek pašlaik uz uh, sabiedrības uh, izmaksu pleciem. Un Tas, ko pašlaik nozīmēja parāda samazināšana, arī tas notika uz cilvēku rēķina. Jā, Grieķijai šobrīd ir jāatgriežas tikai 65% parādu, bet vienalga to ir grūti izdarīt. Mērfīkungs. 90... Jau 84. gadā parādījās frāze, ka merī, melīm ir iespējams noticēt. Komisija eh, ļoti lielās ar īrijas eh, piemēru parunāsim par suverenitāti. Visi, visi šķēršļi, eh, kas ir manāmi īrijas sabiedrībā, joprojām tiek um, noslēpti. Un komis, komisija nerunā par dažādiem grūtiem likumdošanas aktiem, Pašlaik tiek radīta pastāvīga tro, trojka visā Eiropā. Ja rītdien tiktu pārvietota arm, Anglijas armija, tad varētu mm, tiek uh, pārtraukts runātājs. Tālāk Sikierska kungs. Priekšsēdētāji. politika aizsardzības un jomā ir ļoti grūts uzdevums. Mums ir jāapvieno ekonomiskās un politiskās intereses. Ekonomiskās intereses šeit ir svarīgas. Komerc intereses reizēm ir pārsvarā pār mūsu vērtībām. Vairākums runātāju pieminēja Ukrainu bet mums ir ļoti neskaidrs deklarācijas no Eiropas Savienības un daudzas dalību valstis klusē par šiem jautājumiem, lai nesabojot attiecības ar Krievi, Krieviju. Kopīgā aizsardzības politika ir balstīta uz vērtībām, un es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka Eiropas Savienība ir ļoti svarīga, ja tiek izteikti draudi cilvēku dzīvībai. Paldies, Pikalas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Reizēm mēs uz atsevišķām lietām raugāmies pārāk nopietni. E, es ir jāveicina demokrātija, un es e, šeit gribēju atbalstīt Eiropas e, kopējā aizsardzību un drošību, kur apdrauda totalai, totalitārisms, organizētā noziedzība un māsu iznēcināšanas ieroči. Tas ap, rada draudu arī sociālpolitiskiem un vidas aspektiem. Uh, tas uh, raisa bažas, un tāpēc mums ir jāstrādā kopā kā partneriem, lai stiprinātu Eiropas Savienību un mm, Eiropas uh, partneri attiecības ar austrumu valstīm. Ir nepieciešams uh, pār to runāt arī Eiropadomē. Un tālāk nākamais runājs, runātājs. I think we are approaching this uh, summit in much better. Me, mēs uh, jau daudzkārt esam runājuši par šo tēmu. Mm, ekonomists Novtons ir teicis, ka Eiropas Savienība nav sabrukusi. Uh, eiro ir drošs, un mēs atgriežamies pie izaugsmas, tas ir ļoti Labi, mana valsts ir tiek uztverta kā veiksmes stāsts, un tas ir pateicoties Eiropas Savienības palīdzībai. Bet es gribētu teikt, mūsu uh, parāds ir 124% no IKP, un tāpēc es domāju, ka ieviešot pasākumus, mēs darām svarīgu darbu. Tas tika solīts pagājušā gada vasarā. Uh, Un ja mēs rīkosimies attiecīgi pēc eh, saskaņā ar šiem plāniem, tad mums nevajadzēs vēl papildu palīdzību. Paldies! Nākamā runātāja. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Lasikova Benovo. Paldies. Viena no svarīgākajām samita tēmām ir ekonomiskā politika. Neizbēgami, ka mums ir jāpadziļina esoša monetārā savienība, bet vajadzīga arī izaugsma un darba, vieti, darba vietas un sociālā solidaritāte. Galvenais ir uzlabot labklājību. Dāmas un kungi, mums vajag sistēmiskus pasākums, nevis īstermiņu pasākums īstermiņa pasākumi tikai noved pie bezdarba un cilvēki cieš no krīzes. Mums ir jāstiprina finans, finansējums ekonomikai, mums jā, jā, jāatbalsta sociālajie mm, ieguldījumi, sociālā drošība, jāgādā, jāgādā, lai nebūtu sociālu nemieru kas rodas pēc neveiksmīgiem pasākumiem. Un Atkal tiek pārtraukt runātāji. Kuskieri kungs. Grazie, prezident. Jeħtieġ li stati membri jieħdu Priekšsēdētāji dalību valstīm jāuzņemas iniciatīva un soldāri jāpiedalās, eh, lai rastu risinājumu. Ja mēs runājam par imigrāciju vidusjūras reģionā, visām valstīm jāuzņemas atbildība šī jautājuma risinājumam. Svarīgi, lai Eiropas Eiropa padome censtos izra, e, izmantot, iz, izgudrot jaunu mehānismu. Mums vajadzētu sākt e, aktīvi rīkoties un vajadzētu arī vajadzētu pievērst uzmanību Maltē, kur ir uzgrūst pārāk liela atbildība. Uh, Tāpat kā jāpārskata arī Dublīnas sistēma un Stokholmas programmas smērķi būtu jāpanāk palielināt sadarbību ar neēs dalību valstīm saskaņā ar globālā pieejami attiecībā uz migrāciju un as, e, patvērumu un runātāja tiek pārtraukta. Quedan las e, reacciones de la Comisión y del Consejo. Un tagad uzklausīsim atbildi no padomes eh, un komisijas. Tagad došu vārdu komisijas eh, viceprezidentam Šefkoviča kungam. Much, uh, miss... Mm, paldies, priekšsādātāji. Paldies par diskusiju, un es centīšos ļoti īsi atbildēt par tēmām, kuras tie bija bieži pieminētas. Uh, Ukraina, aizsardzība un viens, vienots ar atrisinājuma mehānisms. Vispirms paldies par jūsu skaidrajiem paziņojumiem par Ukrainu. Ļoti svarīgi parādīt, ka mēs atbalstām Ukraiņus, mēs atbalstām viņu tiesības uh, uz um, pievienošanu, uz ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienību. Uh, piekrītu parlamenta vadītājiem, kuri uzsvēra, ka e, attēlu no Kievas, no šī laukuma mums visiem atgādina, cik svarīga ir brīvība. Mēs pie tā esam Eiropas Savienībā jau tā pieraduši, ka uzskatām paši par sevi saprotam, bet cik mēs jau esam redzējuši šorīt. Uh, No tā mēs varam spriest, ka šie cilvēki ir jāaizsargā ļoti grūti reizēm saprast, ka šeit tas ir jādara Eiropas parlamentā. Bet tā ir nebeidzama cīņa pret tiem, kas grib mūs ierobežot, mūsu pārvietošanās brīvību, kas ir galvenās vērtības mūsu Eiropas Savienībā. Mm. Šīs ir brīvības, kas augstu tiek novērtētas pilsoņu vidū, un mums ir eh, pienākums strādāt visiem kopā un cīnīties par brīvību gan komisijā, gan Eiropas parlamentā par aizsardzību. Šeit ir svarīgi atcerēties ka kopējā aizsardzības un drošības politika paredzēja, bija paredzēta jau Lisabonas līgumā un skaidrs, ka mums jāpanāk progress, lai spētu izvietot ES drošības un civilās misijas. Vairākas jau ir izvietotas ārzemēs, un mums vajag vairāk um, uh, attīstīt šo darbu, lai mums būtu globāla atbildība, kas tiek arī gaidīts no ēst. E vajadzīga labāka koordinācija pret eh, kiberuzbrukumiem, pret eh, cilvēktiesību tirzniecību. Eh, mums ir jāievar arī mēroga ekonomika un jāizvairās no pārklāšanās. Vairāki runātāji uzsvēr, uzsvēra ekonomisko aspektu aizsardzības politikā. Uh, Tāpēc es domāju, ka tieši Eiropas Savienībai ir, ir uh, vairāk jāiegulda spēki labāk koordinācijā šajā jomā. Atklāšanas runā es skaidri pateicu, ka Eiropas Savienība grib sadarboties ar NATO un citā, citiem e, apvienotām nācijām un, un citām organizācijām. E, Daži no deputātiem uzsvēra e, e, to pašu, tad kāpēc mums vēl ir problēmas ar ieviešanu, ar e, kuģiem, ar lidmašinām un, un bruņojumu? Kāpēc mums joprojām mums ir tik slēgta iepirkuma procedūras? Un es domāju, ka mums visi šie jautājumi jāskata kopā, lai gūtu labumu no ietaupījumiem un resursu apvienošanas, lai panāktu labākus produktus. Un es domāju, ka tāpēc Eiropa padomas e, šī te konkrētā tēma ir pelnījusi lielu e, uzmanību, un mums ir tur nepieciešams panākt progresu. E, Līguma kārtība Es domāju, ka mums ir jāturpina diskusijas par šo jautājumu, jo komisijas pieeja kontraktu nosacījumiem vēl nav pilnībā izprasta. Un mums vajadzētu runāt vairāk ar Eiropas parlamentu, lai sniegtu turpmākus paskaidrojumus, jo mēs visi esam vienojušies, ka Eiropas parlaments atbalsta sešpaku un divpaku. paku pasākumus, bet mums ir jāuzlabo ekonomiskā pārvaldība. Eiropas semestris pusgads e, jau pierāda to, šo te progresu. Bet, ja runājam par līgumiem, tad mums jāpievieno motivācijas elements finansu atbalsts reformām, kas reizēm ir ļoti grūtas un dārgas, un kuras nav viegli ieviešamas. Mēs gribam ievērot demokrātiskās tiesības nacionālajiem parlamentiem un Eiroparlamentam, jo šie priekšlikumi līgu attiecībā uz līgumiem būtu jānāk no pašām dalībvalstīm. Tām vajadzētu ieteikt, ko tās grib darīt, kādas reformas veikt un jāskatās, kā mēs varam palīdzēt finansēt reformas nākotnē. Šī kārtība, šajā kārtībā jāievēro visi uh, E, jaunie elementi, arī sociāla dimensija monetārajā savienībā. Un saplūšana, e, ekonomiskā pārvaldība, e, Eiropas pusgads, šie visi ir labi pasākumi. Un par banku savienību šeit mēs esam nonākuši kritiskā brīdī, ka trialogs šodien par depozītu schēmu garantiem un banku sanācijas direktīvu um, mēs uzskatām, ka mums ir jāpabeidz šīs sarunas pirms parlamenta pārtraukuma, lai jaunā likumdošana ar banku likumdošanu būtu jau spēkā pēc tam. Daži no jums jau teica, ka ir eh, jārunā par vienoto risinājumu mehānismu komisija aizstāv 114. Eh, pantu, kur būtu runa par visu problēmu risinājumu, un sarunas ir ļoti grūtas eh, arī finansu ministriju starpā. Nākamnedēļ notiks kārtējā ekofīna sanāksme. Mēs strādāsim pie kompromisa, eh, kā arī pie tā atzīstot to, ka Eiropas parlamentam ir liela loma šajā procesā. Tāpat laikā mums jāatzīst, ka šīs būs process, eh, Eh, vilksies gadiem. Un mums ir eh, jāpārkāp šiem šķēršļiem, mums ir jāuzsāk mehānisms, jo tas būtu svarīgs signāls finansu tirgiem, svarīgs signāls mūsu uzņēmumiem, pilsoņiem, ka mēs beidzot esam slēguši visas plaisas un mūsu banku sistēma tiek pienācīgi kontrolēta. Un es ceru, ka tas mums palīdzēs eh, atsākt finansējumu ekonomikai, kas ir viena no galvenajām problēmām eh, saistībā ar izaugsmi. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies. Un nu no debašu nobeigumā uzklausīsim ministra kungu Leškevičus un viņš atbildēs padomas vārdā. Lūdzu. Mr. President, honorable members priekšsādātāja kungs, cienījamie deputāti, es esmu pateicīgs visiem par dalību šajās debatēs. Es, esmu uzklausījis ļoti plašu viedokļu klāstu un pārliecinošos par to, ka šie viedokļi nonāk padomē un tiek uzklausīti arī Eiropadomas līmenī. Daudz no jums minēja Ukrainu un esmu par to jums pateicīgs. Kā jau ministra kungs no rīta norādīja, vakardien vakarā Ukrainas iestādes ir parādījušas, ka šķiet ies ne Eiropas ceļu. Apspiedošās policijas darbības uh, ierobežo gan pulcēšanās brīvības, gan arī vārda brīvību Ukrainā, kas ir viens no Eiropas vērtību pamat, pamatiem. Esam patiešām past, pateicīgi augstajai pārstāvē par to, ka viņa mēģina rast risinājumu situācijai Kijevā, un kā jau prezidents Barozo pavisam nesen norādīja, šajos grūtajos laikos mēs nevaram atstāt Ukrainas tautu Tādēļ gribētu pateikties parlamentam par izrādīto atbalstu un pozitīvi vērtēt to, ka rītdien tiktu, notiktu balsojums par rezolūciju. Nobeigumā vēl par Ukrainu runājot. Kā jau es vakardienas debatēs norādīju, ir svarīgi būt uz vietas, parādīt Ukrainas tautai, ka viņi nav atstāti novārtā un aizmirsti. Daži no parlamenta deputātiem, kā piemēram Berišs kundze un Svoboda kungs, runāja par sociālo dimensiju. Protams, ir pilnīgi skaidrs, ka attīstība viena pati neuzlabos sociālo situāciju Eiropas Savienībā, jo attīstībai ir jāiet paralēli ar darba vietu nodrošināšanu, un tādēļ dalībvalstīm ir īpaši jāstrādā pie tā, lai labāk līdzsvarotu ekonomiskos un sociālos mērķus. Ir skaidrs, ka sociāla dimensija Eiropā ir jāstiprina. Un Eiropas monetārā savienība, kas labi darbotos, nozīmē to, ka dalībvalsts sadarbojas, uh, risina līdzsvara trūkumu gan sociālajā dimensijā, gan ekonomikā, un tas, ietek, tas nāks par labu visai monetārajai savienībai. Spēcīga sociālā dimensija nozīmēs to, ka dalībvalstīm ir iespējas nodrošināt to, ka Eiropā ir pilnīgs, tātad ir ļoti, nav bezdarba rādītāju. Un Tādējādi mēs sasniegtu arī sociālās iekļaušanas mērķus Eiropas 2020 ietvaros. Vairums dalībvalstu atbalsta arī tirgus rādītāju tablo izveidi Eiropas pusgadam un uzskata, ka šāds tablo ir vērtīgs instruments, kas varētu labākā veidā nodrošināt gan uh, nodarbinātības, gan arī sociālās politikas izvērtēšanu. Dalībvalsts arī atbalsta priekšlikumus uzlabot mehānismus attiecībā uz sociālo partneru iesaistīšanu Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa koordinācijas politikā. Komisāra kungs. Komisāra kungs jau runāja par uzkrājumu direktīvu. Jā, taisnība vakardien Ekofina sanāksmē vēl netika panākt politiska vienošanās. Bet gribētu norādīt, ka prezidentūra ir darījusi visu, kas tās spēkos, lai uh, uzkrājuma direktīvu apstiprinātu un pieņemtu pirms gada beigām, kā to ir pieprasījis Eiropa padomu. Šis dosie ir bijis ekofīnā gan novembra, gan arī decembra sanāksmi darba kārtībā, tomēr neizdevās vēl panākt vienošanos par to, jo vairākas dalībvalsts pieteica atrunas par to. Šis ziņojums, kas tiks nodots Eiropadomē, atspoguļos ekofin diskusiju rezultātu un pēc tam Eiropadomē būs jāpieņem lēmums par to, kāda veida signālu tā vēlas sūtīt mi, uh, padomēji attiecībā uz tālākajām darbībām saistībā ar šo dosie. Lenārdena kungs un arī Gomešs kundze. pauda vairākus konkrētus komentārus un runāja par aizsardzību Eiropā. Gribētu norādīt, ka šonedēļ Eiropadomu strādā pie konkrētu mērķu sasniegšanas arī aizsardzības jomā, un te var minēt vairākus elementus, kā piemēram aicinājums pieņemt Eiropas kiber aizsardzības satvaru un arī šajā pašā gadā pieņemt jūras drošības stratēģiju. Un tādēļ Eiropa padome aicinās tālāk izstrādāt arī tātad bezpilota sistēmu um, likumdošanas satvaru. Un arī degvielas uzpildīšana gaisā, kā arī nākamās paudzes satelīta komunikāciju tehnoloģiju regulējums. Tik strādāts arī pie ceļu kartes un priekšlikuma uzlabot gan civilo, gan militāro sadarbību, balstoties uz Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģijas. Vairāki deputāti jau arī runāja par Eiropas Savienības un NATO attiecībām. Gribētu norādīt, ka NATO ir ļoti būtisks Eiropas Savienības partners, un Eiropadome plānojums to arī uzsvērs savos secinājumos par kopējo drošības un aizsardzības politikus. politiku, jo padome aicina tā, īstenot tālākus praktiskos sadarbības soļus un sadarbībai ar NATO, tajā pašā laikā ievērojot mūsu kopīgo mērķi, kas ir nodrošināt savstarpēji izdevīgs starp organizāciju attiecības, un tādēļ tas, tas jādara nodrošināt uh, to, ka mūsu darbi papildina viens otru. Nākamajā nedēļā tikšanās laikā tiks atrunāti daudz, daudz dažādi jautājumi, bet tie visi rada bažas mūsu iedzīvotājiem. Aizsardzība. Mums ir jānodrošina kopīgs, uh, drošāks šis kaimiņu attiecību um, reģions. Mums ir jāstiprina monetārā un valūtas savienība, un tur drošības elements atšķiras no ekonomiskās drošības un no bažām par bezdarbu ilgtermiņā. Arī banku savienības pamatmērķis galu galā ir aizsargāt mūsu iedzīvotājs no vēl vienas finanšu krīzes. Eiropas banku likvīdums ir tas, par ko mums ir jāuztrauc, jo galu galā tur iedzīvotāji glabā savus līdzekļus un ir jādomā arī par vidusjūras reģionu. Galu galā mums ir jāpārliecinās, lai tāda katastrofa, kāda notika oktobrā, oktobrī, nekad vairs neatkārtotos. Un gaidot nākamā gada Eiropas parlamenta vēlēšanas, es domāju, ka mēs varam rast šos gadījumus, šos jautājumus, kur Eiropa panāk rezultāts, un tas ir atkarīgs no solidaritātes. Paldies jums par uzmanību. Paldies, ministra kungs. Jā, nu ir pienācis laiks beigt šīs debates, bet sākumā izteiksies vēl daži pārstāvji, viens no ETP pēc tam uzklausīsim S&D, tad ALDE un beigās vēl deputāts no GOE. Un tad arī zaļo pārstāvis.